kungi, sāksim nākamo mūsu sanāksmes daļu. Un es gribu sveikt ministru Peteru Plavčanu, kurš ir uh, izglītības, zinātnes un sporta ministrs Slovākijā. Šie temati, ministra kungs, mūs ļoti interesē. Un svarīgākie jautājumi, kas būs uh, Slovākijas prezidentūrā, būs ziņojumi par uh, pamat, septītās pamatprogrammas un apvāršņa 2020 īstenošanu. Tas tāds kā vidusposma pārskats, jo par uh, septīto pamatprogrammu tā ir īstenoš, tas ir īstenošanas ziņojums, bet uh, apvārsnes 2020, šeit būs runa ne tikai par īstenošanu, bet arī par vidusposmu pārskatu un arī komisijas kosmosa stratēģiju. Un mēs arī gatavosimies devītajai pamata programmai, jo pēc pusotra gada mēs sāksim sagatavot konkrētu programmu 2000. 21. 2027. gadā. Man ir prieks jūs sveikt mūsu vidū, eh, ministra kungs, un es dodu jums iespēju teikt ievadvārdus mūsu diskusijai. Yes. Michael, Michael, yes. Now yes. It's working. Working. Yeah. Thank you very much. Paldies! Vispirms vēlos jums pateikties par laipno uzņemšanu Eiropas parlamentā. Man ir liels gods jūs iepazīstināt ar Slovākijas prezidentūras programmu un prioritātēm kā prezidējošai valstī. Eiropā domē, zinātnē, pētniecībā un kosmosa izpēte. Uh, Tāpat uh, mums būs iespēja apspriest uh, prezidentūras mērķus kopīgam darbam. Šobrīd Eiropas Savienība saskars ar daudziem izaicinājumiem. Slovākija savā pirmajā prezidentūrā vēlas ieguldīt jaunu enerģiju šai darbā un mūsu prezidentūras programmas mērķis ir atjaunot pilsoņu uzticību un atbalstu Eiropas projektam, dot tam jaunu attīstības impulsu. Mūsu programma balstās uz diviem pīlāriem. Pirmais ir pr uh, pozitīvu darba kārtību, un otrs pīlārs ir ilgtspēji risinājumi. Eiropā ir jāattīsta tādi projekti, kas dod reālu labumu gan pilsoņiem, gan ekonomikai. Prezidentūras laikā mēs iestāsimies par izaicinājumiem, lai tiktu galā ne tikai ar pašreizējiem izaicinājumiem, bet lai veiktu darbu, kas, kam ir ilgtermiņa perspektīva un visvarīgākais ir padarīt Eiropas Savienību tuvāku tās pilsoņiem. Godātie deputāti, šodien man ir vienreizēja iespēja uh, ar jums runāt slovāku valodā, un es stāstīšu par prioritātēm zinātnē, pētniecībā un kosmosa izpētē savā dzimtajā slovāku valodā. V súľade s cieľmi národného programu. Ehm, Mūsu nacionālajā programmā eh, ir atspoguļotas galvenie mērķi, kādi Slovākijas prezidentūrā ir zinātnes pētniecības un kosmosa izpētes jomā, proti talantu attīstības stimulēšana. Eiropas nākotne ir atkarīga no tās pilsoņiem. Un uh, Eh, dinamiskā sabiedrībā mums ir eh, jāstrādā pie cilvēku potenciāla attīstības. Slovākijas prezidentūra ir pārliecināta, ka talantu attīstības atbalsts palīdzēs mums veicināt konkurētspēju, nodrošinās lielāku sociālo integrāciju, kā arī uh, veicinās katra individa personisko attīstību gan attiecībā uz prasmēm, attieksmi. Uh, talants ir um, ekonomiskās uh, izaugsmes uh, virzītājs spēks. Turvākajās desmitgadēs uh, tas būs ļoti svarīgi, lai nodrošinātu Eiropas Savienības līdera lomu un lai stimulētu globālās ekonomikas attīstību. Slovākija tic ideju spēkam un to spējai ne tikai stimulēt ekonomikas attīstību, bet arī veicināt sabiedrības attīstību kopumā. Mēs uh, mūsu prezidentūru lūkosimies nākotnē. Mēs meklēsim efektīvus risinājumus, lai atbalstītu zinātni un inovācijas, liekot akcentu uz jaunajām paudzēm mūsu prezidentūras laikā mēs esam paredzējuši veikt pasākums, lai atbalstītu gados jaunus zinātniekus, lai padarītu zinātnieku karjeru pievilcīgāku un veicinātu investīcijas uh, zinātnē un uh, pētniecībā. Mēs tāpat uh, strādāsim pie tā, lai mazinātu šķēršļus, uh, lai veidotu tādu pievilcīgu ekosistēmu, kas ļautu jaunajiem zinātniekiem pilnībā izmantot savu potenciālu, lai izplatītu un īstenotu novatoriskas idejas. Uh, līdz ar to Slovākijas prezidentūra iestāsies par tādiem padomes secinājumiem, uh, kas uh, rosinātu radīt Uh, atbalstošu uh, labvēlīgu vidi jaunajiem zinātniekiem, lai viņi varētu īstenot uh, savu karjeras attīstību zinātnes jomā un uh, radītu uh, jaunas uh, zināšanas šajā jomā. Uh, Bratislavas deklarācija tiks pievienot šiem um, secinājumiem, to ir izveidojusi izcili jauni zinātnieki no visas uh, Eiropas, uh, tāpat ir interesētās puses un arī asociācijas, kam ir uh, ilgstoša pieredze strādājot ar jaunajiem zinātniekiem. Komisijas uh, ģenerāla direkcija, kas ir atbildīga par zinātnu un pētniecību, arī strādā pie šiem dokumentiem. Mums jau ir notikušas vairākas sanāksmes, lai sagatavotu dokumentus, un tā skaitā 18. mārta seminārs, kas notika Brīselē, kurā piedalījās arī pētniecības un inovācijas ģenerāla direktorāta darbinieki un tāpat arī jaunie uh, zinātnieki. Pēc tam notika jauno zinātnieku konference Slovākijas eh, pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā eh, šā gada 13. jūnijā. Diskusiju centrā bija šķēršļi, ar ko saskars jaunie zinātnieki Eiropas Savienībā un uh, arī veidi, kā pārvarēt šos šķēršļus. Sanāksmēs notika konsultācijas un tāpat notika neformāla uh, ir paredzēta neformāla uh, zinātnes ministru sanāksme 18. un 19. jūlijā Bratislavā. Tad uh, tiks uh, sagatavota šī deklarācija, kura tiks pievienota kā pielikums 29. novembrī Briselē paredzētajā konkurētspējas padomē. Mēs veicināsim Eiropas um, ekosistēmu uh, zinātnes jomā strādājušiem maziem vidējiem uzņēmumiem. Un uh, mēs uh, stimulēsim jaunveidotos uzņēmumus un atbalstīsim strauji augošos MVU, lai veicinātu inovāciju izplatību un lai atbalstītu zinātniskos pētījumus. Un mēs domāsim par to, kā kopīgiem spēkiem pārs, pārvarēt likumdošanas un citus šķēršļus, ar ko šie uzņēmumi šodien saskars. Eiropas inovāciju padome, kura cenšas atbalstīt novatoriskus projektus, arī saskan ar uh, Slovākijas prezidentūras mērķiem veidot uh, zinātnē labvēlīgu ekosistēmu un atbalstīt novatoriskus uzņēmumus. Uh, līdzdalības paplašināšana programmā apvārsnes 2020 arī ir mūsu uh, prezidentūras uh, darba kārtība. Uh, mēs balstīsimies uz um, septītās pamata programmas izvērtējumu un apvāršanu 2020 uh, vidusposmu pārskatu, lai uh, veiktu pasākumus, rosinot jauno dalību valstu līdzdalību programmā apvāršanu 2020. Mēs uzskatām, ka ir jāstimulē joprojām izcilība zinātnē un uh, Eh, inovācijas un jānodrošina, lai tas tiktu veikts visā Eiropas Savienībā. Ir daudzas izcilas zinātnieku grupas, kuras joprojām nav iesaistījušās programmā apvāršanas 2020, un šīs programmas darbības izvērtēšana, tas ir izvēršanas atvainojos, palīdzētu īstenot programmas piedāvātās unikālās iespējas. Kosmos un ar to saistītā tehnoloģija var palīdzēt atrisināt daudzas šobrīd pastāvošas un uh, globālas problēmas un tādas, kas radīsies nākotnē. Tāpat tās palīdzēs mums būt konkurētspējīgiem globālā tirgo gan automobīļu būvē, meteoroloģijā un citās jomās. apzinoties eh, kosmosa pētījumu lielo potenciālu, ko izmanto ASV, Krievija, Ķīna, un tās pastāvīgi palielina investīcijas kosma, iz, kosmosa izpētes programmās, Eiropai ir jākļūst eh, par līderi šai lomā. Mums ir jāpievērš uzmanība dzīvot spējīgas kosmosa politikas izveidei, uh, jāīsteno atbilstošas programmas, lai mēs iegūtu līderā pozīcijas ļoti konkurēt eh, spējīgā globālā tirgū. Mums ir eh, jāveic pētījumi, jāveido infrastruktūra, jāpiesaista investīcijas, lai uh, Eiropas Savienība spētu attīstīt globālu mēroga kosmosa izpētes programmas. Slovākijas prezidentūra arī ir paredzējusi turpināt jauno sadarbības programmu kosmosa izpētes jomā. Eiropas Savienībā jāveido taisnīgas un efektīvas sadarbības starp, partnerības starp komisiju, kosmosa aģentūru un dalību valstīm ir uh, uzlabojušās attiecības starp atsevišķiem partneriem, progress ir jūtams, bet esam pārliecināti, ka šis dialogs Eiropā jāturpina, lai izveidotu saskaņotu kopīgu strateģisku Eiropas kosmosa izpētes politiku. Slovākijas prezidentūra par mērķi izvirzā atbalstīt jaunos zinātniekus kosmosa pētījumu jomā. Uh, rosināt šādus pētījumus un sniegt atbalstu arī rūpniecības speciālitātēm, kas saistīts ar kosmosa izpēti. Eiropas komisija un kosmosa aģentūra aktīvi jāiesaista Kopernikus un Galileo programmu turpmākā īstenošanā, paverot iespējas Eiropas operatoriem uh, un rūpniecības nozarēm. Abas programmas ir jāsaglabā kā ekonomiskās attīstības virzītāju spēkus, lai piedāvātu jaunus pakalpojumus Eiropas iedzīvotājiem, rūpniecībai un maziem un vidējiem uzņēmumiem. Slovākijas prezidentūra arī ir paredzējusi turpināt Nīderlandes prezidentūras iesākto darbu, cieši sadarbojoties ar komisiju, Eiropas kosmosa aģentūru un dalību valstīm, izstrādājot un īstenojot Eiropas uh, kopīgo kosmosa izpētes stratēģiju. Mēs īstenosim mūsu prioritātes uh, zinātnes pētniecības un kosmosa izpētes jomā ne tikai padomes uh, sanāksmēs, bet arī uh, citos pasākumos, kas tiks organizēts Slovākijā. Neformālajā uh, 18. un 19. jūlijā Bratislavā paredzētajā konkurē, spējas padomē. Mēs spriedīsim par pasākumiem, kā atbalstīt jaunos zinātniekus, kā padarīt zinātnieka karjeru viņiem pieejam, pievilcīgāku un pieejamāku, kā atbalstīt zinātnu un pētniecību un kā turpmāk attīstīt Eiropas pētniecības uh, un e, inovāciju ekosistēmu, kā uzlabot pamatnosacījumu zinātnieku darbam Eiropas Savienība. Kosta konferencē mēs runāsim par to, kā atbalstīt zinātni Kosta asociācijas ietvaros. Komisija un prezidentūra organizē sadarbības sanāksmī IKT ekspertiem. Šis pasākums būs pieejams arī visiem interesantiem un tiks apspriests tas, kā sagatavot Uh, pieteikumu projektus uh, programmai 2020. Uh, mēs runāsim par to, kā veidot kvalitatīvas partnerības starp akadēmiskām aprindām, zinātniekiem, pētniekiem un rūpniecību un tāpat ar MVU. Uh, pētniecības un inovācijas jautājums tiks apspriests arī enerģijas savienības ietvaros, kas notiks, notiks novembra beigās vai decembra sākumā. Mm konferences mērķis ir izveidot starptautisku platformu, lai apspriestu svarīgākos jautājumus saistībā ar pašreizējo Eiropas Savienības enerģētikas politiku un tāpat uh, pētniecības un inovāciju politiku. Kome konference arī Uh, veicinās uh, sadarbību, lai risinātu jaunās problēmas, kas rodas enerģētikas jomā. Un tieši zinātnieki var palīdzēt mums tik galā ar globālām problēmām, tādām kā um, bezdarbs, uh, migrācija, kā cīnīties pret ksenofobiju un uh, citos jautājumos. Mēs tāpat strādāsim pie tādiem jautājumiem kā nanotehnoloģija, biotehnoloģija, modernie materiāli. Un š, pasākumā paredzēts apspriest zinātnieku inovāciju jomu, ekon, ieguldījumu ekonomikas attīstībā un arī to, kā veikt e, reindustrializāciju Eiropas Savienībā jāsniedz atbalsts uh, jauniem zinātniekiem, jākonsultē viņu karjeras attīstību, un tam tiks uh, veltīts uh, starptautisks seminārs. 23. Um, novembrī Briselē notiks konference par izcilības izplatīšanu un par uh, dažādu šķēršļu pārvarēšanu šai jomā. Uh, ko 29. novembrī notiks konkurences padome Slovākijas prezidentūras laikā. Paldies par uzmanību, esmu gatavs ar jums sadarboties arī turpmāk. Paldies, ministra kungs, par jūsu uzrunu, par, jūs, par to, ka jūs pastāstījāt par uh, Eh, Slovākijas prezidentūras iecerēm eh, zinātnes un inovāciju jomā un attiecībā uz apvārsni 2020. Tagad pāriesim pie diskusijām un ETP grupas vārdā uzstāsies Piperkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministra kungs, par ļoti iespaidīgo jūsu mērķu izklāstu prezidentūras eh, programmā. Man ir divi jautājumi. Pirmais attiecas uz pētniecību. Mums ir, jūs pieminējāt eko pētniecību un ka jūs vēlaties iesaistīt mazos vidējos uzņēmumus tajā. Mans jautājums tad ir šāds. Mērķis ir ļoti pareizs, labs, Bet kā jūs to vērtētu mija darbībā ar Junkera fondu EFSI? Mums ir šis jaunais izaugsmes fonds, kas no pētniecībai eh, paredzētiem līdzekļiem izmanto garantijas. Tātad eh, tā nauda, kas mums ir budžetā pētniecībai, tiek izmantot kā garantija lai eh, tas tiktu attiecināt uz pētniecības, no pētniecības uz eh, riskantiem projektiem, vai tas iet, īsti iet kopā? Vai jums ir eh, kādi plāni atbalstīt Junkera fondu vai jūsu valstī ir kāda rezultāta jau savā valstī, Vācijā es joprojām gaidu, ka tāda būs. Tātad kā ir kopā Junker plāns ar pētniecību un jaunais Eiropas izaugsmas fonds, kā tas īsti iet kopā? Tīpaši tātad par vidējo līmeni. Otrs jautājums - kosmos pētniecība. Tas, ko jūs eh, izklāstījāt, izklausījās ļoti labi Runājot par Eiropas kosmosa politiku, tas, kas man pietrūka mazliet, bija tāda vīzija, kur mēs vēlamies konkrēti nonākt. Tātad mums ir Galileo programma, Airbus, varbūt vēl kaut kas cits, bet eh, vēlt, ja jūs vēlaties kaut ko darīt šai kosmosa politikā, kur tas tehniski īsti virzās, ko jūs vēlaties nākamajā pusgadā uh, pavirzīt uz priekšu? Kā var iesaistīt reģionus, mazos vidējos uzņēmumus šajā politikā? Vai jums ir kā, kas specifisks, ko jūs varētu mums atklāt? Paldies! Libatskas kundze tālāk sociāldemokrātu vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Ministra kungs. Lūdzu, uzlieciet, uzlieciet austiņas. Es ar lielu interesētību klausījos jūsu prezentāciju, un man ir radušies divi jautājumi. Izrādās, ka situācija tāda, ka šorīt mums bija tikšanās ar e, komisāru, kas atbildīgs par pētniecību un inovāciju, un es pievērsu uzmanību uh, Eh, viņu uzmanību šim faktam un vēlos arī jums to darīt zinām, ka ir geogrāfiski līdzsvara trūkums attiecībā uz atbalstu saņēmējiem no apvāršana 2020 programmas ir nesamērīga proporcija, runājot par eh, vecajām dalību valstīm un centrālās un austruma Eiropas dalību valstīm. Es nezinu, vai jūs uh, Zinat, eh, kāda ir iemesla šādam geogrāfiskam līdzsvaru trūkumam apvārsni 2020 programmā? Ņemot vērā, ka ir šāds līdzsvaru trūkums, kā jūs eh, plānojat eh, nodrošināt vienlīdzīgu pieeju visā Eiropas Savienības dalību valstīm apvārsni 2020 resursiem? Par mobilitāti runājot, arī par pētnieku mobilitāti programma ir, protams, ļoti populāra. Es runāju par Erasmus Plus programmu, bet paskroties, kas ir pieejams e, Erasmus Plus, plus e, ietvaros jaunajiem pētniekiem, tur nekas daudz nav. Jā, tur ir daži granti, ja piešķīrumi, kas ir da dalību valstīm. Uh, bet dažas dalība valsts pat uzliek eh, nodokļus šiem piešķīrumiem, kas attiecīgi jaunajiem zinātniekiem eh, ir apgrūtinājums. Tātad Slovākijas prezidentūras ietvaros, vai jūs izmantosiet eh, plānotos pasākumus, lai risinātu arī šo piešķīrumu apmēru jautājumus? Paldies! Tošenovska kungs tālāk. EKR grupas vārdā. L Jā, paldies. Ministra kungs, arī es vēlos eh, sveikt jūs šajā komitejā. Mēs specializējamies rūpniecības jautājumos, zinātnes un pētniecības jomā. Es uzskatu, ka tas, ko jūs prezentējāt kā Slovākijas prezidentūras programmu, mums ir ļoti interesanti. Īpaši atzinīgi vērtēju to, ka vēlaties pievērst īpašu uzmanību jauno zinātnieku jautājumam, jo mēs visi esam informēti par problēmu saistībā ar jaunajiem zinātniekiem un pētniekiem respektīvi cik viņiem bieži vien ir eh, ļoti grūti personīgi es arī zinu, ka ir zinām nevēlēšanās arī izmantot apvāršanu 2020 eh, programmu, jo baidās cilvēki no uh, sarežģītām struktūrām, birokrātiskā sloga. Un tad eh, visvairāk parasti eh, to izmanto lielas akadēmiskas struktūras, kam jau ir pieredze šajā jomā. Un eh, es ceru, ka jūs pavērsiet vairāk durvis apvāršana 2020 programmai tieši. Es saprotu, ka tas nebūs vienkārši Bet eh, es ļoti atzinīgi vērtēju jūsu pievēršanos jauno zinātnieku problēmu risināšanai. Jūs pieminējāt arī pētniecību kosmosā, eh, Kopernikus, Galileo projektus, kas finansiāli, varētu teikt, ir pat lielākie Eiropas Savienības projekti finanšu ziņā. Man līdz ar to ir jautājums. Kā jums liekas? Kā būtu iespējams uh, sabiedrības uzņēmēju, tā skaitā MVU uzņēmēju domāšanu veidot tā, lai viņi saprastu, ka ir pieejama Galileo programma un Kopernikus uh, programma. Kā mēs varētu virzīt šo sabiedrisko domu lai eh, šīs programmas tiktu aktīvāk izmantotas un eh, lai sabiedrībai kļūtu skaidrs, kāpēc šajās programmās tiek ieguldīti tik lieli līdzekļi. Mēs katrā ziņā turēsim īkšķus par jums un atbalstīsim, kā vien varēsim, jūsu centienos virzīt Eiropiešiem tuvāk zinātnes un inovācijas sasniegumus, jo tas ir arī tas uh, stūrakmens, eh, kas satur kopā šo Eiropas struktūru un novēlu jums eh, veiksmi jūsu tuvajā cīņā. Paldies! Ministra kungs, arī es vēlos papildināt uzdotos jautājumus par mākoņu skaitļošanu un pētniecību šajā jomā. Mēs diezgan daudz sagaidām no Eh, šo procesu atvēršanas. Un Eiropas inovācijas padoma, kas ir jauns priešlikums. Mūsu atbildīgais komisārs Moedašs to prezentēja mums burtiski pirms dažām stundām rīta sadaļā. Mēs vēlētos zināt Slovākijas prezidentūras nostāju par šo jautājumu. Vai vēl kāds vēlas izteikties, dārgie kolēģi? Rubikungs. Es uzdevu jautājumu, jo neredzēju uz zālē, es atvainojos par to. Es vēlos atvainoties, ka ierados vēlāk, jo Slovākijas prezidentūras pārstāvs bija arī attīstības komitejā tikko, un tāpēc man ļoti interesanti redzēt, ka Slovākijas prezidentūra uh, liek tās prioritātes savā programmā, kas mums ir ļoti svarīgas. Mani interesē Eiropas Tehnoloģijas institūta nākotne. Kā detalizēti izskatās plānojums un kādi būs eh, galvenie uzsveri Slovākijas prezidentūras eh, laikā? Paldies! Paldies! N Niblers kundze! Paldies priekšsēdētāji! Līdzīgi kā uh, kolēģis Rubiks, arī man ir jāatvainojas, man bija apmeklētāja grupa, un uh, tas bija ļoti svarīgi. Man ir jautājums ministra kungam attiecībā uz Galileo un Kopernikus programmām. Tie, tās pro, uh, programmas šobrīd pāriet operatīvajā fāzē, tiek izstrādātas darbības programmas un jāsāk izvērtēt to darbību. Un, e, kāda ir jūsu plāni konkrēti, lai arī uzņēmumi priecātos e, par e, GPS sistēmas pāriešanu uz Galileo? Novērošanas dati tiek apstrādāti visā Eiropā, bet nav neviens, kurš zinātu, ka mēs Eiropā esam palaiduši Kopernikus programmu. Jūsu prezidentūras ietvaros varbūt varētu popularizēt eh, labākā veidā eh, to, kas ir izdarīts eh, zemes novērošanas jomā tieši ar šīm programmām. Ir taču ļoti nepieciešams darīt zināms šos veiksmus stāstus. Virkunens kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī atvainojos, ka ierados um, ar kavēšanos, nedzirdēju visu prezentāciju, bet vēlos izmantot šo iespēju uzdot uh, jautājumu ministra kungam. Kā mēs zinām, izglītība un pētniecība ir pamats izaugsmai, nodarbinātībai un inovācijai visā Eiropā. Tāpēc vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par izglītību un pētniecību Eiropā, kurās jomās, jūsuprāt, būtu jāliek uzsvars izglītībā, kas ir labs Eiropā un kur mums būtu jāpieliek lielāki pūliņi, lai nodrošinātu, ka izglītībā ir labā kvalitāte un ka mēs varam būt sekmīgi un konkurētspējīgi arī nākotnē. Paldies! Paldies par uzdoto jautājumu! Ministra kungs, esam noslēguši jautājumu kārtu. Lūkšu tagad jūs sniegt atbildes un izteikt komentārus lūdzu. prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať. Pirmkārt, vēlos izteikt pateicību par visiem uzdotajiem jautājumiem. Daži no tiem ietvēra arī rekomendācijas attiecībā uz nākamajiem sešiem mēnešiem. Un šajos jautājumos saskatīju daudz pozitīvu ideju, kurus mēs varēsim izmantot prezidentūras ietvaros. Uh, Centīšos sniegt eh, atbildes eh, grupējot jautājumus. Paldies eh, pirmkārt jau par ehm, jautājumiem saistībā ar atbalstu MVU un inovatīvajiem uzņēmumiem Junker plānu. Šajā jomā jāsaka, uh, ir vesela virknē sekmīgu, inovatīvu uzņēmumu Eiropā ar globālu potenciālu. Ir vairāk piemēri no Eiropas Savienības dalību valstīm, un tie būtu jāpadara atpazīstamāki mūsu prezidentūras ietvaros. Būtu jāļauj dalību valstīm pašām pastāstīt, kas viņām ir labs nacionālā līmenī, starptautiskā līmenī, un arī par to, kādi ir šķēršļi un kā tos likvidēt, lai varētu radīt ļoti labu, inovatīvu un pētniecības ekosistēmu, kas būtu piemērotas maziem vidējiem uzņēmēm. Kas attiec uz uh, programmām, kuras Labicks kundze uh, pieminēja, uh, kā Krīkun programma, uh, kas ir ļoti svarīgi. Es šajā jomā strādāju jau diezgan ilgu laiku un zinu, ka pastāv zināmu šķēršļi. Šīs problēmas būtu jāatrisina, kas liedz projektiem būt pietiekam sekmīgiem. Un kā jau tas tika pieminēts, ļoti bieži pētnieki īsti nevēlas piedalīties Eh, šajās pētniecības darbībās, kuras tiek finansētas no Eiropas Savienības projektiem tieši administratīvā sloga dēļ. Novembrī būs eh, pie manis pieminētā konference par pieeju, un tā būtu laba iespēja apmainīties ar viedokļiem un censties atrast risinājumus šīm problēmām, jo tik tiešām eh, mums jātiek vaļā no šiem šķēršļiem, jārada tāda vide, kas palīdzētu palielināt efektivitāti. Tāpat mums būtu jāspēj arī mainīt šo līdzsvaru starp vecajām un jaunajām dalību valstīm. Tad vēl viens jautājums, kur vēlos atbildēt e, konkrēti par kosmosu. Pīperkungs un Tošanovska kungs eh, jautāja par eh, šo tematu. Paldies par to. Kas attiecas uz darba grupu par kosmosa jautājumiem? Mēs prezentēsim arī idejas par MVU, kuri izmanto kosmosa datus jau šobrīd. Mēs vēlamies politiķiem, diplomātiem un pilsoņiem parādīt, ka Kopernikus ir kļuvusi par ļoti pievilcīgu programmu pēdējos gados. Un šobrīd eh, programma strādā gan iz pilniem apgriezieniem. Un, protams, ka to ir nepieciešams popularizēt ir jāizplata šī informācija vēl aktīvāk un plašāk par šo programmu. Tās varētu būt viens no svarīgākajiem uzdevumiem, uz kur mums vajadzētu koncentrēties, tā lai iedzīvotāji vairāk uzzinātu par šīm programmām, lai sabiedrība dalību valstīs visā Eiropas Savienībā labāk pārzinātu situāciju ar šīm programmām. Tālāk, nākamais jautājums. par Eiropas eh, zinātnes eh, mākoni. Ekonomika piedzīvo straujas pārmaiņas. Pārējā uz jaunu darbības veidu ir tikai loģiska, jo mēs esam 21. gadsimtā, un mums ir jākoncentrējas uz to, ka ir iespējams ļoti ātri apstrādāt milzīgus datu apjomus. Un tas būtu jau jāprezentē tādā veidā, lai uh, vienotais tirgus no tā gūtu labumu. Līdz ar to Slovākijas prezidentūra diskutēs par digitālās paketes variantiem, un uh, tas jau tika stādīts priekšā aprīlī. Novembrī komisija nāks klajā ar informāciju attiecībā uz to, kā novērst šķēršļus, ar kurām šobrīd sabiedrībā saskar šajā jomā. Atvērtā zinātne tas ir tāds jautājums, eh, kas eh, veiksmīgi to risinot varētu sniegt iegūmus gan zinātnei, gan sabiedrībai, gan privātajam sektoram, gan arī zinātnes eh, kvalitātei vajadzētu paaugstināties. Virkunens kundze vaicāja par izglītības kvalitāti. manuprāt, visi normatīvie jautājumi dalību valstīs e, koncentrējas uz e, tādu augstāko izglītību, kur liek, tiek likt uzsvars uz zinātniskās pētniecības svarīgumu un aktivitātes, kas atbalsta pētniecību, ieskaitot to, kas tiek veikta universitātē, tam visam būtu uh, jās, jātiek virzītam uz izglītības līmeņa celšanu. Protams, ka augstas kvalitātes izglītība ir cieši saistīta ar augstas kvalitātes pētniecību. Līdz ar to atbalsts augstas kvalitātes pētniecībai ir visu dalību valstu ambiciozajos plānos, un tādēļ mēs atbalstīsim visas aktivitātes, kas vērs uz pētniecības kvalitātes celšanu un arī pētniecības apjomiem, kas tiek veikti Eiropā. Paldies! Paldies, eh, ministra kungs, par sniegtajām atbildēm, komentāriem. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs varējām apspriest šos svarīgos jautājumus, kā pētniecība, inovācija, izglītība jūsu prezidentūras sākumā. Novēlam jums tās labākās sekmes, izdošanos nākamajā pusgadā. Paldies, ka ieradāties Eiropas parlamentā un tikāties ar ITRE komiteju. Paldies! Uh, dear colleagues, uh, we... Godātie kolēģi, pārējām pie 13. darbu kārtības punkta. Kā nodrošināt gāzes piegādes drošumu? Nu, tad iesākumā gribu teikt lūko. Pāris piezīmes. Pats esmu referents attiecībā uz šo regulu. Pirmām kārtām papildus 125 grozījumiem, kas iesniegti eh, manam ziņojuma projektam. Deputāti ir iesnieguši vēl papildus grozījumus kopumā 888 grozījumu kopā komisijas priekšlikumam. Grozījumos tiek runāts par visiem būtiskākajiem komisijas priekšlikuma elementiem to starp aizsargātā patērētāja definīcija un sociālajie pakalpojumi ir nozīmīgi temati. Reģionu uh, sastāvs, piegādes standarti, riska izvērtējums, riska novērtēšanas plēni, plāni, ārkārtas situācijas plāni. Un kas ļoti svarīgi, arī pienākumi, kas tiek uzlikti gāzes cikla operatoriem un informācijas sniegšanas pienākums krīzes gadījumā. Turklāt virkni grozījumu faktiski runā arī par manu priekšlikumu izveidot ārkārtas piegādes kanālus. Un visbeidzot, daudzos grozījumos runāts arī par energoefektivitātes pasākumu spēcināšanu, lai nodrošinātu gāzes piegādes drošumu. Būtu jāuzliek laika skaitītājs, saka priekšsādātājs. Man acīm redzot arī jāsaka pēc iespējas lakoniskāk. Bet tad nu man saka tagad no sākuma, nē, tas nebūs nepieciešams. But general remarks, if I may. Gen Bet vispārīgas piezīmes, tas ļoti svarīgi, ļoti svarīgi. regulāri tiek runāts par to, kā mums pašiem sevi pasargo, pasargāt būtiskas krīzes gadījumā. Pirmām kārtām mēs ticam tirgum, ticam iekšējiem tirgum. Un cik tālu vien iespējams, mums vajadzētu arī izmantot visas tirgus piedāvātās iespējas. Bet būtiskas krīzes gadījumā ir vajadzīgs risku novērtējums profilaktiski pasākumi un to plāns un ārkārtas situācijas plāns. Un tad, kā tāda pati pēdējā izmantojumā iespēja, kad nekas cits vairs nav palicis, un mēs ceram, ka nekad šāda iespēja nebūs jāizmanto, bet tāpat laikā mums ir jābūt tai eh, gatavai, tad mēs izmantotu solidaritātes rīcību solidaritāte kā juridisks pienākums. Tātad pati pati pēdējā izmantojamā iespēja. Kas ārkārtīgi svarīgs šīs solidaritātes kontekstā, solidaritātes darbības kontekstā. Nu, lūk, svarīgi definēt, kas ir aizsargātais mm, patērētājs. Es nedomāju, ka tas būs pārāk grūti. Ieņemam vērā šo minimālo uh, apjomu. Tam jābūt pēc iespējas mazākam. Un tad, es domāju, mēs varēsim vienoties arī starp dalību valstīm un tāpat parlamentāriešiem. Bet kompensācijas metode gan nav tik vienkārša. Par to nav tik viegli pieņemt lēmumu. Tātad būs ļoti svarīgi par to lemt, un tas nebūs vienkārši. Tas būs sarežģīts darbs ar pārējiem ēnu referentiem. Otrām kārtām reģioni. Kā tam vajadzētu funkcionēt? Un kā varētu notikt risku novērtējums, profilaktiskais plāns, steidzamības eh, krīzes plāns, to saskaņojot ar um, ārkārtas situācijas piegādes koridoriem. Tas varētu būt nozīmīgi nākotnē. Protams, svarīgi būs sazināšanās starp operatoriem šai kontekstā. Un pēdējais jautājums, kas arī varētu būt nozīmīgs ir paziņojumi par svarīgākajiem nu, līgumiem, kontraktiem, kas tiek slēgti. Tātad ekspostu paziņojumi Eiropas komisijai. Kā jūs zinat, starpvaldību kontraktu un līgumu gadījumā ir ex ante paziņošana noteikta, bet ne šajā gadījumā. Tātad šeit ekspostu par mm, svarīgākajiem līgumiem piegādes kontraktiem. Protams, energoefektivitātes pasākumi arī varētu mums būtiski palīdzēt sarežģītās situācijās. Nu, tas man šķiet acīm redzam. Domāju, ka par to mēs šeit priekšlikumā arī vēl ko nebūtu pieliksim klāt. Tātad paldies, paldies par jūsu pacietību un tagad pārējiem pie eh, ēnu referentiem. Pirmais S un D grupas vārdā Grifins kundze. Lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies, godātie kolēģi. Pirmām kārtām gribu no sirds teikt paldies, Jeržī, par tavu palīdzību, eh, strādājot pie šī ziņojuma. Gāzes piegādes drošība nav nodrošināma vie, ar vienas dalībvalsts spēkiem vienē. Te ir jābūt ES sadarbības mm, rezultātam. Uh, Mēs galvenokārt iesniedzām grozījumus par e, ilgspējības aspektu spēcināšanu Un tāpat arī ar saviem grozījumiem vēlējamies uzsvērt energoefektivitātes jautājumu, atjaunīgo energo, energoresursu izmantošanu, lai samazinātu gāzes patēriņu un samazinātu atkarību no importiem. Uh, Kas attiecas uz gāzes pieprasījumu, domājam, ka jebkāda veida drošības analīze attiecībā uz gāzes pieprasījumu būtu jāveic saskaņā ar en enerģijas un klimata apkarošanas, eh, klimata pārmaiņu apkarošanas eh, plāniem. Dai, tā, lai gāzes patēriņš varētu samazināties, te jāizmanto energoefektivitāte. Turklāt arī jaunām gāzes infrastruktūrām vajadzētu tapt veidotiem tikai tad, ja pastāv reāli pie, reāls pieprasījums pēc gāzes un nebūtu e, izolētu reģionu. Tāpat jādomā arī valstīs konkrēti par ilgspējību, atceroties, piemēram, par oglekļa pēdu un tam līdzīgi ierosinām integrētāku pieeju starp gāzi un elektrību, tad, kad tiek domāts par gāzes piegādes drošumu. Mēs atbalstām principu reģionālā sadarbība, veidojot steidzamības piegādes koridorus, reģējot uz krīzi pārnacionālajā gāzes piegāde un risks, ka varētu šeit būt pārpalikumi no piegādes uh, pārtraukuma rezultātā prasa tālāk koordinēšanu ar standartiem, kas noteikti ES līmenī, lai reaģētu uz iespējumu krīzi, jāizveido pasākumi dalībvalstīm kopā, lai kopīgi vērstos eh, pret šādām krīzēm ar krīzes plāniem, bet šāda veida reģionālie plāni neaizstās nacionālos plāns un izvērtējums, kas, kā jau jūs teicāt, paliks pirmais solis. Turklāt šāda pieeja ir netra, tikai mm, stēt, spēcina tālāku sadarbību, jo tiek identificēti tādi lielāki riski. Jūs arī pats ierosinājāt veidot šos ārkārtas piegādes koridors, un mēs jūs atbalstām šajā ziņā. Visbeidzot, ir ārkārtīgi svarīgi pateikt, ka ka tas nenozīmē, ka neviena dalībvalsts nevarētu sadarboties ar eh, kādu dalībvalstu ārpus konkrētā reģiona. Un paldies, līdz šim bijis ļoti labi ar jums sadarboties. Paldies, saka priekšādāts, paldies jums, Terēs, par šīm piezīmēm. Uh, uh, uh, Un nākamais ēnu referents EKR grupas vārdā Česaka kungs lūdzu. Bardzo, panie przewodniczący. Liels paldies priekšādātāji. Es arī gribētu teikt paldies jums par to, ka izgājāt cauri vairākiem grozījumiem, jo tas, protams, ir nozīmīgs ziņojums, un mums visiem jānāk lejā ar saviem viedokļiem un nostājiem. Mēs zinām, ka ziņojuma projektā ietvert virkni svarīgi aspekti attiecībā uz gāzes piegādes drošību un gāzes piegādes sistēmu kopumā. Tas viss šeit jāatspoguļo un jāskata kontekstā ar Nord Stream 2 projektu. Šis projekts tiek izmantot šobrīd kā ģeopolitisks instruments. Un, manuprāt, ja paskatāmies uz ziņojumu un redzam, kā referents to šobrīd gatavo, tad jāskatās uz to, kādu lomu var spēlēt reģionu tajā brīdī, ja notiek gāzes piegādes pārtraukums. Te runājam par mm, tehnisko standartu harmonizēšanu, aizsargātā patērētāja definīciju, solidaritātes mehānismu ieviešanu dalību valstīs. Uh, tā, lai varētu tikt pāri ārkārtas krīzes situācijām. Turklāt mums jāskatās arī uz atsevišķiem ilgtermiņa tirzniecības kontraktiem, kas tiek slēgti starp dažādiem piegādātājiem. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa, pirmās debatas par šo ziņojumu. Un, ja skatāmies uz sākotnējo komisijas dokumentu, tad, manuprāt, var piekrist nostājai, ko izvirzi referents, respektīvi ka līdz šim brīdim, ja skatāmies uz sadarbību starp dalībvalstīm šai jomā, tā nav bijusi pietiekama. Es pats iesniedzu arī zin grozījumus un domāju, ka mums ir tālāk jāspēcina sadarbība starp dalībvalstīm, izveidojot šos reģionus, par ko jūs kā referents arī zin runājāt. Mums ir Eiropas organizācija ACE, tāpat arī uh, Eh, pat Eiropas komisija, kas var palīdzēt sadarbību koordinēt. Tāpat arī jāspēcina nosacījumi attiecībā uz eh, atgriezenisko plūsmu krīzes gadījumā. Jāņem vērā ārkārtas situācijas iespējamība. Un jāskatās arī uz elektrības tīkla operatoriem. Jāpārliecinās. ka mēs ņemam vērā visus gāzes piegādātājus neatkarīgi no to ražošanas apjomiem un piegādes apjomiem. Tas arī dzen jāatzīmē ziņojumā. Ir jābūt arī lielākai pārskatāmībai attiecībā uz gāzes piegādes kontraktiem. Jāspēj tos analizēt, izvērtēt gadījumos, kad to, to, tie tiek slēgti starp gāzes piegādātājiem Eiropas Savienības iekšienē un ar valsts mm, piegādātājiem ārpus tās. Nu, katrā ziņā diskusijas par to visu vēl notiks mūsu turpmākā darba gaitā. Un noslēgumā gribētu teikt vēlreiz paldies referentam par to, ka viņš ir noteicis arī attiecīgi jau tikšanās datums, un līdz ar to mums ir skaidrs priekšstats par to, kā darbs virzīsies uz priekšu, jo šis ziņojums, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgs. Lielas paldies, saka priekšādētājs Česaka kungam, tālāk goja grupas vārdā. Benito Zulagas kungs. Paldies priekšādātāji! Lūk, paskatieties, atradu šo vēdekli savā kastītē, kur man pasts, un tur rakstīts gāze, tas nav nekas labs. Nu, tas nozīmē, ka visi šobrīd ir pievērsušies šim ļoti svarīgajam jautājumam. Domāju, ka svarīgi šai kontekstu runāt arī par TTIP noligumu un visu nopludināto informāciju, ko saņēmām šai kontekstā. Piemēram, saņem informāciju par juridiski saistošu kompromisu, novērst pastāvošos ierobežojumus eh, nacionālās gāzes piegādes jomās, respektīvi mēs atveram durvis eh, gāzē no ASV saskaņā ar šo informāciju. Diemžēl neviens nepievērš uzmanību klimatu pārmaiņu apkarošanas aspektam šai kontekstā, un tas savukārt nozīmē, ka, piemēram, gāze sašķelšanas, slāņu sašķelšanas rezultātā arī dzen palielināt fosilo degvielu izmantošanu un tālāk apdraudāt klimatu pārmaiņu apkarošanas mērķu izpildu, tā kā tie tiek noteikti, noteikti Parīzē. Tas iet pretrunā ekspertu teiktajam. No Tas viss jāņem vērā, kad runājam par gāzes piegādi, gāzes piegādi. Tāpēc pirms mēs vispār veidojam jebkādas jaunas infrastruktūras, ir jāņem vērā fakts, ka pieprasījums pēc gāzes samazināsies. Mums jāmeklē alternatīvi risinājumi enerģija. Tieši tā kā tas sanāksmē ir noticis, piemēram, lūk, energoefektivitātes uzlabošana un vietējo gāzes ražotāju e, iesaistīšana atjaunīgo energoresursu izmantošanā. Paldies par šīm piezīmēm! Vai ir kāds vēl, kas vēlas izteikties, kolēģi? Nē, neredzu nevienu, kas vēlētos runāt. Jūs vēlties runāt, tamburāno kungs, lūdzu, lūdzu, lūdzu, runājiet droši. Paldies, Buzeka kungs. Paldies par paveikto darbu un paldies, ka esat tik atvērts, uzklausot visus komentārus. Mēs atbalstām daļēji šo buzeka ziņojumu, it īpaši, ja konkrētāk, atbalstām pārobežu saikņu veidošanu. Pat ar valstīm ārpus Eiropas Savienības, kā piemēram Šveici, tā uzlabojot pašreizējās pārobežu sasaistas. Un no tā, protams, būtu gūstams zināmas priekšrocības. nav regulāri ņemts vērā šīs atgriezeniskās plūsmas. plūsmas. Es domāju, ka atgriezeniskajām plūsmām vajadzētu būt tādam pilnīgi normālam risinājumam pēc noklusējuma, bet par to līdz šim nav ticis runāts. Mums ir vairāk jautājumu attiecībā uz reģioniem un šīm valstīm, kas ir viena reģiona ietvaros. Es domāju, ka viens risinājums būtu piešķirt zinām elastību, respektīvi noteikt brīvprātīgus valstu nolīgumu iespējas, kas tad varētu ietvert arī šos reģionus tā kā tas atspoguļots pirmajā pielikumā. Mēs esam nobežījušies tomēr par lūk kādu lietu. Šai regulā runāts par gāzes piegādes drošību lai, lūk, jaunas krīzes apturētu jau pašos sākumos. Tomēr nevēlamies, lai tas būtu tā kā tāds trojas zirgs, kur kaut kādas infrastruktūras tāpēc tiktu ieviestas, nu, pa tādam sētas durvīm. Mēs zinām, ka pašreizējās infrastruktūras jau šobrīd netiek pietiekamā mērā izva, iz, izmants. Nu, piemēram, visi šie gazifikācijas plāni. Uh, Kāpēc tad jā, jāceļ jaunas gāzes, jauna gāzes cauruļvadi, ja nav veikts atbilstīgs ietekmes novērtējums? Es domāju, ka to nedrīkst darīt, jo tad iznāk, ka mēs pārvirzām līdzekļus no pārējais uz atjaunīgiem resursiem un energoefektāts uz gāzes jomu, kas savukārt nozīmētu to, ka atkal būtu pie grožiem šie fosilē degvielas ražotāji un piegādātāji. Saņēmām vakar noplūdinātu informāciju no Greenpeace Vācijā Un saskaņā ar šo in nopludināto informāciju šķiet, ka viss tas darbs, ko veicis Eiropas parlaments un citas iestādes, šķiet būs kaķim zem astas. Es domāju, ka mums ļoti uzmanīgi jāsako līdzi eh, šīm, jau, šīm lietām. Vēl divas papildu lietas. Jautājums par šo um, fosilo energoresursu nostiprināšanu un tam līdzīgi. Mums taču ir likumi, kas saistīti ar klimatu pārmaiņu apkarošanu, tie ir spēkā. Uh, Un mēs, protams, varam iet arī pret dabas likumiem, varam, nu, piemēram, nezinu, iet pret gravitāti, paceļoties lidmašīnā gaisā, bet ir jāņem tomēr vēlā vērā tie dabas likumi, kas saistīti ar gāzi, jāpārliecinās, ka šī lidmašīna nolaižas pēc iespējas līdzenāk. Mēs nedrīkstam pilnībā paļauties uz fosilajām degvielām un tā radīt atkarību no, š, no, no šiem resursiem. Mums jābūt atvērtiem un atjaunīgajiem resursiem. Es esmu tagad iztērējis man atvēlot uzstāšanos laiku, bet mm, domāju, ka runāšu par to arī turpmākās diskusijās. Paldies, kolēģi, par šīm piezīmēm. Nākamais runātājs Šons Kelijs lūdzu. Paldies, priekšādētāji, paldies par jūsu darbu pie šī jautājuma. Nu, protams, ka jautājums attiecībā uz gāzes piegādes drošību mums ir ārkārtīgi svarīgs Nu, tas tiek īpaši šobrīd inspicēts un pacēls prožektoru gaismā, tāpēc, ka saņēmām šo kopa 21 vienošanos pagājušajā gadu pirms Ziemassvētkiem, un es prezentēju šai komitējā šos vienošanos. Gāze, protams, ir tāpat laikā visvidēji draudzīgākā no fosilējām degvielām. Uh, Un tā tas arī būs, un tā būs liederīga daudzus turpmākos gadus, tāpēc mums svarīgi pārliecināties, ka nodrošinam drošu piegādi Eiropā, un, tas, un jādomā par veidu, kā to darīt. Protams, svarīgi arī pievērsties resursu dažādāšanai, piegādes kanālu dažādošanai un tas nozīmē, ka jāizmanto sašķidrinātā dabas gāze, nu īpaši, piemēram, mār, vienošanās ar Mar Maroku um, jāņem vērā, kas notiks ar Brexit rezultātā. Mēs būsim īpašā situācijā, esam lielā mērā atkarīgi no viena starpsavienojuma īrijā, respektīvi Lielbritānijas. Šobrīd mums, protams, notiek arī nu, piegāda no, lūša, no pašiem no sava resursa, no Koralfīldas, bet tas jāsaka, šie resursi beigsies pēc pāris gadiem un, Eiropas, un un ja Lielbritānija no es izstāsies, tad būs par to jādomā. Protams, līdz ar to Dažķindotā eh, dabas gāze būtu viens no resursiem, kas varētu tikt pa citām kanāliem no, novests uz īriju. Es gan nesaprotu visu šo runu par vēršanos pret TTIP. TTIP nav atšķirīgs no citiem tirniecības nolīgumiem. 28 dalība valstis plus padome plus parlaments jau ir devuši zaļo gaismu sarunu veikšanai Un tās arī turpināsies, un tās turpināsies, kamēr mēs nepateiksim, vai mēs esam par vai pret, jo mēs jau šobrīd vēl nezinām, kas tur norisinās. Tas ir fakts. Tāpat arī esmu nedaudz nobežījies par to, ka pārāk daudz tiek iezvērst, pievērst uzmanību nopludinātiem dokumentiem no Greenpeace organizācijas un tam līdzīgi. Nopludināta informācija nav leģitīms uzņēmē darbības īstenošanas veids, un tāpēc tādām organizācijām kā Greenpeace, kas nodarbojas ar šādām lietām, nu viņiem vajadzētu būt atbildīgiem. Tas nav tas atbildīgākais veids, kā arī mums, kā vēlētiem parlamentāriešiem, pieņemt savus vēlumus lēmumus, pamatojoties uz šādu nopludinātu informāciju. Mums jāsako līdzi leģitīmiem informācijas avotiem, jādomā par piegādes drošību drošība Eiropā un jāizmanto tas mandāts, kas mums piešķirts. Es domāju, tas arī ir tas process, kas mums jāizceno šai kontekstā. Es atbalstu jūsu viedokļus priekšādātāji arī jūsu centienus tajā, ka mēs vēlamies nodrošināt drošu gāzes piegādi Eiropā. Paldies! Liels paldies, godēties kolēģi! Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Nē, ne, nevienu tādu neredzu. Ļoti labi. Nu, tad tādā gadījumā došu viss uzticamākajam komisijas pārstāvim, nu, tā tas vismaz pēdējā brīdī ir bijis, varbūt ne kopumā, bet tomēr pēdējā laikā visuticamākajam Stefans Mozels no DG Enerģija, viņš ir dienesta vadītājs. Lūdzu, nāciet klajā ar Eiropas komisijas viedokli. Lielas paldies, un paldies, ka ieradāties uz mūsu komiteju. Uh, Lielas paldies, Buzekungs, par jūsu laipniem vārdiem, par to, ka uzaicinājāt piedalīties šais debatēs, pateicos uh, deputātiem par viņu ieguldījumu un par mūsu līdzinējo sadarbību. Šis ir uh, mūsu pirmais ieguldījums enerģijas savienībā, ne tikai lai uzlabotu enerģiju apgādes drošību, bet arī lai um, padarētu mērenāku pieprasījumu un paaugstinātu uh, energoefektivitāti, un mēs balstamies uz COP21 lēmumiem, un jautājums, kāda ir gāzes loma. Šai kontekstā gāzē būs ļoti liela nozīme pārējas procesā un uh, sniedzot atbalstu apjaun, atjaunojumiem enerģijas avotiem, energoefektivitāte attīstīsies. Uh, Un uh, mēs uzskatām tomēr, ka imports uh, vēl diezgan ilgu laiku uh, paliks stabilā līmenī, jo ar vietējiem resursiem nepietiks. Mums ir jāizvairās, kā to daži deputāti norādīja, no pārliet attiecīgas jaunas infrastruktūras izveidas, lai nebūtu lieki objekti, bet jāpievērš galvenā uzmanība starp savienojumiem un attiecībā uz uh, gāzes resursiem ir jādara viss, lai novērstu piegādas traucējumus. Un uh, īsti jāizteno uh, minimālisma pieeja. Uh, jaunbūvēm un jāveicina starpsavienojumi. Mums ir jāspēr liels solis uz priekšu, uzlabojot uh, gāzes apgādes uh, drošumu. Tātad mums ir uh, jāstiprina reģionālā sadarbība. Mēs augstu vērtējām parlamentu izraudzīto pieeju šajā jautājumā. Uh, Būzeka kunga vadībā. Tātad ir uh, jāuzlabo analīze jau uh, procesa sākumā un jāanalizē tas, ko dalību valstis vēl var papildus darīt, veicot reģionālo riska analīzi, izstrādājot reģionālos plānus. Šeit, protams, būs nacionāli elementi, kā dalību valstu ieguldījums, atspoguļot to suverenitāti, bet ir jānodrošina pa tiesa sadarbība reģionālā līmenī, vienojoties par pasākumiem, kas neatstāja negatīvu ietekmi uz nevienu no pusēm, jādomā par pārobežu pasākumiem, kas ir ļoti būtiski, lai uh, saglabātu reālu saturīgu sadarbību reģionālā līmenī. Kā uzsvēra uh, eh, Būzēka kungs, tas ir eh, nu, tāds uh, pēdējais pasākums, tā ir reāla enerģijas savienība kā garantijas mehānisms Uh, lai nodrošinātu, ka praktiskie aspekti darbojas. Mums būs gāzes koordinācijas uh, grupas sanāksme septembrī. Mēs izvērtēsim tos elementus, pie kā vēl papildus būtu jāstrādā arī likumdošanas uh, jomām par līgumiem e, runājot, mēs cenšamies panākt līdzsvars starp to, kas ir nepieciešams jau procesa sākumā dalībvalstīm attiecībā uz um, iespējamiem ierobežojumiem, nepat laikā līdz minimumam samazināt administratīvo slogu. Uh, Buzeka kunga pieminētais ekspost princips, uh, arī tam būs zināms atturēš, tā būs atturēšanas uh, tāda ietekme, nevis uh, jau uh, viss tiek izvērtēts pirms līguma slēgšanas. Esam arī paledzējuši turpmāk strādāt, lai nodrošināt piegāžu droši, drošumu ar Rietumu Balkāniem, Ukrainu, Moldovu, lai tas nāktu par labu ne tikai Eiropas Savienībai, bet arī mūsu sadarbības partneriem. Mēs varam apvienot mūsu rīcībā sošos resursus, lai samazinātu izmaksas un lai uzlabotu gāzes piegāžu drošumu. Ir arī citi elementi, ko uzsvēra deputāti runājot par uh, patērētāju aizsardzību un ilgtspējību, lai novērstu uh, arī, teiksim, gāzes noplūdes, un mēs par to runājām arī par uh, vakar uh, par um, gāzes um, krātuvēm, glāzes uzglabāšanu. Un šīs diskusijas noteikti būs jāturpina vēl citos fórumos. Es uh, pateicos par šo iespēju šeit šo, šodien uzstāties un vēlu visiem jauku vasaru. Paldies, saka priekšsēdētājs. Godātie kolēģi, pateicos par lielisko sadarbību. Es domāju, ka mēs viens uh, otru ļoti labi varam saprast. Protams, mums var būt domstarpības par atsevišķiem punktiem, bet galvenais ir uh, visas šīs domstarpības atklāti apspriest. Liels paldies par jūsu uh, sadarbību. Terēz, jūs uzsvērāt šos ārkārtas piegādes koridorus, kas var radīt zināmas šaubas vai jautājumus. Tāpat Tamburāno kungs aicināja īstenot elastību. Nu, kāds varētu būt risinājums šiem? Uh, ārkārtas piegāžu koridoriem. Nu, tā, tās nodrošinās zināmu stabilitāti. Vai, teiksim, Eiropas pārvades tīklu operatoriem gāzes piegādes jomā, nu, viņi jau ir gatavi sadarboties, mūs atbalstīt Viņi tātad šeit ir pārstāvēts 28 dalību valstis, to operātori ir gatavi sadarboties un identificēt nevis, nu, jau kaut ko būvēt, bet identificēt šādus jau, iespējamos koridorus. Protams, ir arī zināmas problēmas, uz ko norādīja Šoms, viens no mūsu reģioniem varētu pazust. nu, tā eh, vēl nav saņemts oficiāls Britu valdības pieteikums. Tas nozīmē, ka šis reģions joprojām eh, ir eh, mūsu kopā ar mums, bet, nu, bez šī reģiona mums arī rodas nopietni jautājumi par mūsu nākotni. Un varētu šeit būt atšķirīgs viedoklis ar Česakungu. Ja par visiem līgumiem būtu jāpaziņo iepriekš, nu tad būtu tūkstošiem šādu līgumu. Daži no tiem būt, nav tik būtiski svarīgi mūsu drošībai. Nu, mums būtu tad jārunā par svarīgākiem līgumiem, uh, attiecībā uz Eiropas Savienību reģionu dalību valstu gāzes apgādi. Varbūt nevajag tad pilnīgi sīkās detaļās iedziļināties, bet viss jau ir mūsu rokās. Es aicinātu jūs nopietni padomāt par gādes, gāzes piegāžu drošumu. To varat darīt, nu, turpmāko nedēļu laikā varat arī atpūsties un izmantojiet gāzi, jebkura Eiropas Savienībā, kur jūs vēlaties to izmantot. Tas viss un vēlreiz pateicos par izcilo sadarbību. Es domāju, ka tas būs svarīgs ziņojums mūsu patērētājiem, bet arī energo uzņēmumiem jo bez mūsu e, enerģētikas nozares mēs neko nevaram izdarīt. Mums vienmēr ir jādomā par mūsu enerģētikas nozari, ja gribam palīdzēt patērētājiem. Pateicos vēlreiz par ļoti interesanto diskusiju un uh, gatavosimies intensīvām darbām augusta beigās un septembrī. Tagad pārējām pie 14. darba kārtības punktam. Nu, tas ir pēdējais punkts pirms uh, atvaļinājumu. Nu, gan jāsaka, gluži pēdējais punkts būs uh, citi jautājumi, bet tā tad Uh, izmaksu efektīvi ieguldījumi uh, un uh, oglekļa emisiju samazināšanas tehnoloģijas. Referents ir Federlē kungs, tas ir saskaņā ar 54. pāntu izskatīts ziņojums pa, pastiprināt sadarbības ietvaros, lai samazinātu oglekļa noplūdi. 47 grozījums piedāvā referents. Mēs zinām, ka ITRE komiteja nav vadošā komiteja, bet tas ir ļoti svarīgs ziņojums un mūsu diskusija ir ļoti būtiska, domājot par rūpniecības konkurētspēju un par izvirzīto klimata mērķu izpildi. Frederika, vārds jums. Paldies, priekšsādātāja kungs. Strādājot pie šī svarīgā dosjē, jāsaka paldies, ka mums ir spēcīga itre nostāja pateicoties eh, priekšsēdētāju Buzeka darbam. Attiecībā uz ETS mums ir tāda pat nostāja kā NB komitejai, kas ir ļoti labi. Un tur arī mēs likām lielāko uzsvaru ziņojumā, bet mēs sniedzam uh, savu viedokli arī par visām ETS daļām. Pirmkārt, mums bija debates ITRA e komitejā pēc ziņojuma prezentēšanas. 780 grozījumi ir iesniegt no kolēģiem. Un es centīšos iziet eh, cauri vairākiem no tiem, attiecībā uz tām daļām, kas e, ITRA ir vissvarīgākās. Izmaksas ziņā efektīva emisiju samazināšanas pasākumu, oglekļa aizplūde un e, tālākā darbība pēc Parīzes līguma un vēl daži. Vispirms par oglekļa aizplūdi. Mums ir grozījumi, kas ir e, vērsti uz mētiecīgu uh, pieeju, kā es to ierosinu, un arī uz tādu, kas saskan ar e, komisijas priekšlikumu par sarakstu izveidošanu. Kur būs vairākums, to mēs vēl nezinām, bet es kā referents, kā arī ēnu referentī strādā pie tā, lai e, mēs itra komitejā nodrošinātu vairākumu. Tas nozīmē, ka mums visiem būs e, jāvienojas par kompromisu par uh, biežākām korekcijām. Izskatās, ka vairākums to atbalsta. Par be benchmark salīdzinošo uh, mērījumu izmantošanu uh, vai uh, vienotās vai flat rate pieejas izmantošanu. Tur ir arī šķelšanās attiecībā uz datu ievākšanu. Izskatās, ka mēs sodam tos, kas ir ātrāk pārgājuši uz šo sistēmu veikuši ieguldījums. No, nu, nu, to mēs darām, nosakot eh, tehniski, kas ir iespējams, eh, un, lai samazinātu izmešus. Mums vajadzētu būt labvēlīgākiem pret tiem, kas vēl nav veikuši tos eh, izmaiņas, kas ir tehniski iespējams. Nu, atcīmredzot, galu galā mēs kompromisā nonāksim kaut kur pa vidu starp šīm abām nostājām. Par netiešo izmaksu kompensāciju e, šeit grozījumi iet visos iespējamos virzienos, jāsaka. Ir deputāti, kas prasa brīvprātīgu kompensācijas, tad ir tādi, kas prasa nekādas kompensācijas, tad ir tādi, kas prasa obligātu kompensāciju saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem, un tāda kompensācijas schēmas izveidi, kas būtu Eiropas līmenī. Tā kā šo būs grūti atrisināt, bet, nu, cerams, mēs tiksim ar to galā sekmīgi lai atrastu kompromisu kas e, neizraisītu korekcijas faktoru vai koeficientu izmantošana arī būs liels izaicinājums, bet no visiem ēnu referentiem, kolēģiem dzirdēju, ka tas ir viens no viņu galvenajiem mērķiem, ka tie, kuriem apsolītas bezmaksas kvotas, e, viņi arī saņemtu bezmaksas kvotu, nevis uh, tikai 20%, kā tas uh, tika minēts, kas varētu tikt atņemti. Rūpniecības inovācijas virzīšana, man prieks, eh, ka daudzas grupas piekrīt man, ka mums ir nepieciešams lielāks uh, inovāciju fonds, lai tas varētu būt uh, kā atbalsta punkts uh, inovāciju tehnoloģiju attīstībai. Tā par kvotām, vai, te, vai jāņem no bezmaksas kvotām, vai no izsolītajām, tur ir atšķirīgi viedokļi, lielākā daļa uh, Grozījumi dalās divās uh, grupās, un mēs redzam, ka cauri grozījumiem turpinās debatas par to, kā atbalstīt visus šos fondus, vai kvotas būtu jāņem uh, to finansēšanai no izsolā, no bezmaksas kvotu daļas vai no tās uh, daļas, kas tiek izsolīts. Attiecībā uz pārējas bezmaksas kvotu piešķiršanu Man prieks redzēt, ka liela daļa ir vērsta uz caurskatāmības uzlabošanu saskaņā ar Eiropas Savienības ilgtermiņa mērķiem. Tomēr daudzi grozījumi iet arī pretējā virzienā. Pārvaldības struktūra par eh, fondu izmantošanu būs ļoti svarīga, lai nenotiktu eh, elektrības tirgu konkurences skropļošanas ar dalību valstīm tas nozīmē to, ka mums ETS sistēmā nevajadzētu izveidot kaut ko tādu, kas darbojas pret to darbu, kuru veicam enerģētikas savienības kontekstā. Jāizvairās no tā, lai politikas e, jomas pārklātos starp ETS un e, citiem instrumentiem. Un pēdējais punkts e, pēc Parīzes līguma vienošanās Tātad ir jāsavieto ETS eh, e sistēma ar to, par ko ir panākt vienošanās Parīzē. Šeit nevajadzētu izdarīt pārsteidzīgas secinājumus un steigt pēc Parīzes samita veikt lielus grozījumus. Tā vietā mums eh, vajadzētu uh, papildināt Parīzes vienošanos ar konkrētiem pasākumiem, lai mēs redzētu, kas, ko nepieciešams aktualizēt Eiropas līmenī un ko nē. Un es ierosinu šo pārskatīšanu organizēt 2023. gadā, lai atliktu laiks, lai eh, varētu veikt nepieciešamos aprēķins. Tie, kas izskatīja cauri visus vairāk kā 700 grozījumus, jūs redzēsiet, ka ir vairākas grozījumi vērsti uz, uz tām daļām, kur nav dalītā kompetence. Uh, Es un e, ēnu referenti e, esam apņēmušies panākt vairākumu, lai papildinātu to darbu, kas tiek darīts NV komitejā, un e, lai arī plenāra sesijā būtu nepieciešamais vairākums sasniegts. Paldies! Paldies referentam EPP grupas vārdā. Da Castillo Veras kundze, kur, kur aizstāja Delange. Jā, diemžēl Dānskam eh, nevarēja būt šodien šeit. Vēlos nolasīt šādu paziņojumu. Godātais priekšsarētāji, kungs, kolēģi, vēlos pateikties ne tikai referentam un ēnu referentiem, bet arī citiem mūsu komitejas locekļiem par paveikto darbu. Pēc tam, kad esmu iepazinies ar vairāk kā 700 grozījumiem, kas tika iesniegt mūsu komitejā, man prieks eh, bija redzēt, ka daudzas no bažām. Mm kuras eh, pauda NVO un arī nozars pārstāvi, pievienojas arī eh, politi dažādu politisko grupu deputāti un ir iesnieguši grozījumus, kas rada atbilstošu pamatu, ar kuru tālāk strādāt. Vēlos aicināt eh, referentu strādāt pie kompromisiem, kas, protams, nebūs viegli. Attiecībā uz benchmark izmantošanu lielākā daļa no mums uzskata, ka ir nepieciešami realistiskāki benchmarki gatavojoties šiem četriem tir, tirzniecības posmiem. Mēs ceram, ka tu, tuvējās diskusijās mēs varēsim arī definēt labu risinājumu, ko darīt ar eh, neizbēgamām emisijām. Man prieks arī redzēt, ka vairākas politiskās grupas ir iesniegušas grozījumus, kuru mērķis ir dinamiskāka kvotu piešķiršana. Mūsuprāt, Tas nozīmē taisnīgāku kvotu piešķiršanu, lai MVU nebūtu apgrūtināta dzīve, viņiem pašam ir jāizlēm, vai viņi vēlas izmantot ETS vai nē. Paši uzņēmumi parasti labāk zina, kā labāk, un spēja pieņemt izmaksu ziņā visefektīvākos lēmumus. Attiecībās netiešu izmaksu kompensāciju Esmu redzējis vairākus priešlikumus, prasot harmonizētāku pieeju. Mēs piekrītam šai pieejai, taisnīgākai, harmonizētākai kompensācijas sistēmai, kas nozīmētu vienādus spēles noteikumus. Kā jūs zināt, EPP grupa neatbalsta šeit tādu uh, pieeju vairākos, uh, vairākās kategorijās vai slāņos. Citu grupu iesniegtie priekšlikumi ir atšķirīgi, bet tiem visiem ir e, kopīga iezīme, ka tie nepaļaujas uz drošiem pārbaudītiem datiem. Tie, kas ir visvairāk e, apdraudēti, prasa, tad e, kā tas ir kvantificēti. Tad kombinācijā ar šādu pieeju nepraktiskumu Tad balstoties uz to, EPP ir izvēlējusi citu risinājumu oglekļa aizplūdes problēmai, ko es tikko arī minēju. Turklāt mēs uzskatām, ka atrast labāku līdzsvaru starp izsoli un bezmaksas piešķiršanu ir vien no, viens no risinājumiem. Tāpat EPP grupa ir gatava šo cīņu turpināt arī ar padomi. Tomēr tāpat nav īsti cīņa, jo izskatās, ka pat šā padomē lielāks pārsvars ir uh, virzīties tuvāk e, bezmaksas kvotu piešķiršanai. Šis jautājums būs ļoti svarīgs, lai samazinātu iespējamību, ka tiktu e, piemērots pārnozaru korekciju koeficients. Uh, kas ir viena no būtiskākajām bažām, kas valda eh, nozarēs. No, un eh, noslēgumā eh, referents Federlī kungs jau no paša sākuma norādīja, ka vēlas tādu visaptarošu pieeju šim ziņojumam, līdz ar to es vēlos uzsvērt, ka ja mēs vēlamies, lai šis ziņojums būtu sekmīgs, kompromisos ir jāatspoguļo uh, visu eh, pušu viedoklis un ar nepacietību gaida tālāk sadarbību. Paldies! Paldies, Pilāra! Tālāk sociāldemokrātu grupas vārdā ēnu referents Eduards Martens. Merci, Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlos pateikties referentam, ēnu referentiem par izcili paveikto darbu. Protams, mums jāatrotī piedurknes. Uh, lai strādātu un rastu kompromisus. Mums ir ļoti saspringta darba kārtība, mums rīcībā ir piecas nedēļas itre komitejā, un līdz ar to šīs diskusijas būs ļoti intensīvas. Katru nedēļu noteikti būs jāorganizē ēnu referents sanāksmes un varbūt pat divas tehniskās sanāksmes nedēļā. Un tādēļ es izmantoju šo iespēju, lai uzrunātu ne tikai referentu, bet arī komisiju. Mēs varam konstatēt, ka uh, klimata ģenerāla direktorāts vispār nezina, uz kurieni virzās. Nu, sākumā viss tika eh, teikts, viss kārtībā, cienījamā kundze, un pēc tam direktors eh, pēkšņi vienā konferencē Vācu domātnes veidotā eh, sanā, organizētā sanāksmē 28. jūnijā paziņoja, ka oglekļa cēna esot pārāk zema un atzina, ka kopš 2015. gada tirgus neattīstās, kā bija paredzēts. Bet, diemžēl, nekādi arī radikālāki risinājumi netiek piedāvāti, tāpat arī ir bailes no tādiem uh, mērenākiem piedāvājumiem, kā lineāriem koeficientiem. Bet ņemot vērā jaunākos datus, arī Thomson Reuters aprēķinus, uh, norāda, ka 2021. 30. Uh, gadā pašreizējā tempā mēs nesasniegsim izvirzītos mērķus līdz 2050. gadam. Tālāk 2015. gadā Um, ļoti uh, liels tērauda apjoms importēts Eiropas Savienībā, bet uz to neatiecās Eiropas prasības par uh, oglekļa izmaksām un uh, tagad eh, valstis par vairāk nekā miljārdu ir eh, būtu varējušas iegūt papildus, um, pārdot neizmantotās kvotas, bet šķiet, ka mums laikam ir pārāk daudz naudas Eiropā. Tagad tiek prasīts, lai kvotas tiktu piešķirtas par brīvu. Bet tāpat laikā, ja ir pārāk daudz kvotu, tad it kā mēs esam par la, atbalstām rūpniecību, ja par maz, tad it kā esam pret rūpniecību. Bet tā tas nav. Svarīgākais ir ETS sistēmā nodrošināt investīcijas. Un uh, mums nevajadzētu sevi mānīt. Uh, ja sistēma, kas balstītos uz kvotu piešķiršanu par brīvu, tad vajadzētu piegriezt krū, skrūves, lai novērstu tādu, uh, nu, pārmērīgu iedzīvošanos uz šiem certifikātiem. Tāpat jānodrošina, lai šī peļņā tiktu novirzīta investīcijām šajā nozarē, nevis izmaksāt um, akcionāriem vienkārši. Un ir jāvēršas pret jebkādām ļaunprātībām, kuras diezgan lielā apjomā esam piedzīvojuši pēdējos gados, tāpat jāvēršas pret konkurences skropļojumiem. Uh, Un ja mēs patiešām vēlamies pielikt punktu šīm problēmām, tad ir vai nu jāizliedz jeb kādas kompensācijas, kā to ierosina zaļie, bet tas nozīmē, ka elektrointensīvas uh, iekārtas vairs nevarētu darboties noteiktās valstīs, vai arī otrs variants veidot centralizētu sistēmu, uh, lai piešķirtu kompensācijas. Par to mēs iestājamies. Tāpat ir jā. Ja Uh, sniedz sociālais atbalsts pārejas periodā. To ierosina arotbiedrības, un mēs arī par to iestājamies. Un tagad pēc būtības. Runājot par inovāciju fondu, mēs uzskatām, ka būtu jāpiešķir 600 miljoni kvotu, tātad jāpalielina uh, šīs apjoms un jāvirza šīs kvotas, to izmantošana uz inovāciju atbalstu. Un tikai tad mēs spēsim gan aiz, klimatu aizsargāt, gan aizsargāt industriālo bāzi. Tāpat jādomā par solidaritāti, un tas mums palīdz būt vienotiem, vērienīgiem un kopīgiem spēkiem definēt kritērijus projektiem, ievērojot klimata prasības, ko esam sev noteikuši, un arī garantējot pietiekami lielu atklātību atlases procesā un, uh, un vajadzētu to uzdot dalību valstīm, nevis banķieriem un ierēģiem, kas nesaprot vietējās vajadzības. Paldies! Paldies, kolēģi! Henkeļkungs, mūsu vicepriekšsarētājs, ir EKR grupas um, ēnu referents. Jā, paldies. Paldies, Federlai kungs, par šo lielisko darbu. Mana pieredze, kā referentam līdz šim, ir pierādījusi, ka mēs uh, ignorējam vairākas lietas. Globalizāciju ekonomikā no vienas puses un to, cik globāla ir klimata problēma no otras puses. Un vienmēr ir divi mērķi, kas ir pretrunā viens ar otru. Klimata mērķis un reindustrializācijas mērķis Eiropā. Mēs nerunājam vairs tikai par oglekļa e, noplūdi, bet arī par e, darba vietu aizplūšanu. Vēlos runāt par divām lietām - par e, daudzslāņu pieeju Es jau no sākuma esmu darījis zināms e, to, ka neatbalstu šādu pieeju. Un uzskatu, ka mums ir nepieciešams e, orientēties šeit pēc komisijas e, priekšlikumā. Kas attiecas uz izsolāmām kvotām, es domāju, es visi esat iepazinušies ar Beļģijas laikrakstu, kurā minēts publikācijā, ka 50 procentu dalījums īsti nesakrīt ar tiem datiem, uz kuriem komisija balsta savu ziņojumu, savu priekšlikumu. Līdz ar to Beļģi nāk klajā ar priekšlikumu, kas, manuprāt, būtu jāapsver. Attiecība 57% pret 43% to varētu eh, tādējādi koriģēt, lai ļautu eh, veidoties lielākai izaugsmai un nodarbinātībai. 57 pret 43 ir grūti pieņemams risinājums. Certifikātus. Tad bezmaksas kvotas, kas netiek izmantotas, tās nevajadzētu izsolīt bet tam būtu jānonāk bezmaksas kategorijā. Uzskatu, ka ja mēs šajā virzienā iesim, mums ir labas izredzes pat ar 55-45 sadalījumu. Tādējādi tas uh, risinās abus mērķus, gan oglekļa aizplūdi, gan darba vietu aiz, aizplūšanu modernizācijas fondam. To vajadzētu pārvaldīt kāda valsts, kādai valstī, nevis bankai vai komisijai. Paldies! Paldies! Dalūnas kungs eh, zaļo vārdā. Paldies, priekšsarētāji! Kolēģi, es vēlos sākt ar atgādinājumu, kāds ir ETS mērķis samazināt eh, siltumnīca efekta gāzu izmešus eh, saskaņā ar Parīzes vienošanos. Tātad samazināt fosilo kurīnumu izmantošanu. Mums ir iespēja dekar, eh, dekarbonizēt šo nozari un tas, ka šobrīd tiek atbalstīta ogļu izmantošana uh, E, nav pamatoti. Analīze ir parādījusi, ka tā vietā, lai diversificētu enerģijas avotus, trīs lielākās e, saņēmēju valstis, kas e, veido vairāk 80% no kvotu saņēmējiem, izmanto 10C instrumentu, lai veidotu ogļu un lignīta spēkstacijas. Tā vietā, lai atbalstītu neilgtspējīgas uh, Eh, sistēmas Eiropas Savienībai būtu jāsniedz eh, finansējums un atbalsts eh, pārējai uz tādu sistēmu, kas saskan ar Eiropas Savienības ilg ilgtermiņa mērķiem. Tā vietā es at, iesaku atteikties no 10C un uh, veidot ambiciozu modernizācijas fondu, uh, kas būtu eh, iespēja dalību valstīm veikt eh, izmaiņas savā enerģētikas nozarē. Un, kolēģi, vēl viena problēma, kas mums jārisina, ir kompensācija par tās augtajām netiešajām oglekļa izmaksām. Praksē šīs kompensācijas ir atbalsta schēma piesārņotājiem. Ir dīvaini, ka Vācijas valdība maksā subsīdijas nozarei tikai tad, ja tiek slēgti eh, līgumi ar CO2 Eh, emitentiem. Un tādējādi tie, kuriem ir jau ražo tīro enerģiju, nesaņem atbalstu. Vācijā valsts atbalstā sniegt 800 eh, eh, miljonu eiro apmērā līdz šim, un līdzīgās summas tiks maksāts arī līdz 2020. gadam. Mums nepieciešams, lai visa likumdošana iet vienā virzienā, uh, Šobrīd tas notiek tīri pretēji, subsīdijas ir pretēji mērķiem. Protams, ka atbalsts nozarei ir nepieciešams, bet tā vietā, lai piešķirtu bezmaksas kvotas piesārņotājiem, neatkarībā no tā, eh, cik daudz viņi pakļauti karbo, eh, oglekļa aizplūšanas riskam, mums ir nepieciešams eh, nodrošināt, lai viņi būtu konkurētspējīgi arī laikā pēc Parīzes vienošanās. Tādēļ ir nepieciešams nodrošināt, ka uh, nozare var izmantot pilnā mērā jauno fondu, tam ir jābūt pievilcīgām un ambiciozam un jāatbalsta inovatīvus risinājumus, kurus var ātri pieņemt un izplatīt Eiropas Savienībā. Nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar visiem kolēģiem un ceru, ka parlaments un itra komiteja neiz, eh, nepalaidīs garām šo iespēju nāk lajā ar ambiciozu likumdošanu. Much, kolēģi. Paldies, kolēģi! Silikjotis kungs, kurš ir ēnu referents un koordinators no goja grupas. Eh, Paldies, es vēlos pateikties eh, referentam Federlai kungam par kompromisa priekšlikumiem, kurus viņš ir sagatavojis. Kā jūs eh, visdrīzāk nopratāt no goja iesniegtajiem grozījumiem? Mūsu mērķis ir veidot tādas reformas, lai samazinātu emisijas un uh, palīdzētu sasniegt ambiciozos klimata mērķus. Un mēs vēlamies stingrāks noteikums lielajiem piesārņotājiem, kas attiec uz bezmaksas kvotām un riskam pakļautajām jomām. Uzskatu, ka pret tām ir jāvēršas mētiecīgi lai nodrošinātu, ka tās nozares, kurām tas nepieciešams, arī gūst labumu par oglekļa aizplūšanu. Jā, jautājums ir svarīgs, bet darba vietu um, aizplūšana arī ir būtiska problēma. Mēs atrodamies ekonomikas krīzē, līdz ar to mums ir jāīsteno pasākumi, lai mēs varētu nodrošināt uh, to, ka rūpniecībai, tīpaši dienvidos, kur ir deindustrializācija un ir visaugstākie bezdarba līmeņi Eiropas Savienībā. Mēs, tas tik ņemts vērā, un mēs esam pret komisijas priekšlikumu, kas vēlas izveidot ETS schēmu, kas nāks par labu lielajai rūpniecībai, kas īstenībā rada klimata pārmaiņas un eh, saņem lielāko peļņu izmantojot pārējo sabiedrību. Līdz ar to ir svarīgi, lai visi būtu iesaistīti, un mums ir nepieciešams, lai dalību valstu pārstāvi būtu no visām valstīm, nevis tikai no dažām. Tāpēc ir nepieciešams eh, arī nodrošināt eh, atbilstīgu resursu pārvaldījumu fondam. Ir jāpalīdz arī tām valstīm, kuru IKP ir 60% eh, vai mazāk no Eiropas Savienības vidējā bet eh, references gadam nevajadzētu būt 2016. gadam, bet arī eh, ne tikai 2013. gadam, bet eh, nākamajam arī 14. 15. Ekonomiskas krīzes rezultātā un taupības pasākumu rezultātā daudzām dalību valstīm pēdējo pāris gadu laikā IKP ir ievērojami samazinājies, tādā viņiem ir nepieciešama palīdzība no modernizācijas fonda. Manuprāt, Grieķija ir spilgts piemērs. Mēs piedalīsimies konstruktīvi šajās diskusijās, lai varētu no, eh, atbalstīt pēc iespējas vairāk kompromisu eh, grozījumus, jo uzskatām, ka šādā veidā Rūpniecības komitejas viedoklis būs vislabāk pārstāvēts. Paldies! Nikas kungs tālāk. Šindien. Uh, vreau ca să urez succes uh, domnului Federlei pentru că la 780 de ani. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uh, vēlēt panākumus. Federlei kungam ir 780 grozījumi. Un, nu, protams, jāreformē ETS sistēma, bet es gribu teikt pāris lietas Mēs uh, uh, citā sanāksmē apspriedām ener, uh, elektroenerģijas tirgus uh, pārveidi, un tagad tiek arī runāts par uh, cenas pieaugumu energoresursiem. Un atkal mēs par to runājam šai kontekstā, ja tas tā tiešām ir, uh, kas notiks ar Eiropas rūpniecību. Nu, tad par to būs jārunā droši vien pagātnes izteiksme. Un kas notiks ar energo nabadzību? Tagad 50 miljoni eiropieši nevar samaksāt energo rēķinus. Un ja cenas vēl pieaugs, kas notiks tad? Tad būs 100 miljoni cilvēku, kuri vairs nevarēs uh, samaksāt par enerģiju. Nu, šie jautājumi jārisina uh, referentam, ar ēnu referentiem, un mums vispār uh, komisijai arī jāzina, kur mēs uh, dodamies. Ja būs šie 50 eiro par tonu, šis maģiskais skaitlis sasniegts, nu tad būs uh, divējādi ietekme uz Eiropas rūpniecību, tā vietā, lai tā gūt kādu labumu no šīs cenas, tā pārcelsies citviet, vai nu uz Ķīnu, vai kādu citu valsti. Otrakārt, un tas arī ļoti satraucoši, man šķiet aizdomīgi, ka tagad ir 30 eiro par CO2 tonu, un ļoti interesanti, ka Šī ir tā cena, pie kuras uh, kodolelektrostacija kļūst rentabla. Nu, es nezinu, no kurien šie skaitļi ir ņemti. Nu, protams, uh, es ceru, ka kolēģi darīs visu, lai aizstāvētu gan Eiropas rūpniecību, gan patērētājus, uh, kuri būs cietēji no energoresursu cenu pieauguma. Nu, izskatās, ka aiz tā visa slēpjas kāds plāns. Mm. Un es vispār gribētu zināt, cik augstu būtu jākāp šai eh, enerģijas cenai. Un esmu gatavs arī sadarboties pie kompromisa izstrādes. Paldies, Marijas kungs, tālāk. Paldies, priekšādātāji. Vēlos pateikties Federas kungam par līdz šim paveikto darbu. gribētu atsaukties uz jautājumu, par ko runāja arī iepriekšējā itra komitejas sanāksmē, kas bija 13. jūnijā, tāpat arī 27. maijā, kad iesniedzu jautājumu par šo lietu, respektīvi atlaide Grieķijas elektro, elektrības ražotāji, tie tīpaši valsts korporācijām. Un tātad atlaides attiecībā uz ETS sistēmu priekšsēdētāji jūs ļoti labi zināt, kā pamatojoties uz direktīvu, par ko mēs šeit runājam, 2003 šārs vītra 87, tās ES dalība valstis, kam ir IKP zem 16% mazāks nekā vidējais un 2014. kā atsaucas gads, tad šīm valstīm nav jāiepērk ETS kvotas. 2013. gadā kas ir atsaukts uz gads. Grieķija bija 62%, nedaudz virs 60%, bet memoranda rezultātā 2014. gada, kad es atvainojos, ir īstais referents gads, tas bija 59%, līdz ar to zem 60% no, EK, no IKP vidēji. Um, ES, un situācija, protams, vēl tikai pasliktinās šī memoranda rezultātā. Nu, tā visa rezultātā Grieķijas kaimiņu valsts vienīgi, Itālija ir izņēmums, ir atbrīvotas no pienākuma iegādāties ETS. Ehm, Turcija tam vispār netiek pakļauta, Albānija, protams, arī netiek pakļauta, bijusi Maķedonijas, Repu, Dienaslāvijas Republika, Maķedonija arī nē. Tas, kas tā viss rezultātā noteikti, rezultātā noteikti tas, ka Grieķija nepieciešams importēt vairāk elektrības, un tas, protams, nozīmē augstākus rēķinus. Un tas nozīmē, ka GAI e, valsts eh, elekt, el, enerģijas korporācija maksā miljoniem par to papildus. Nesen devos uz uh, Maķedoniju, viņiem ir lignīta uh, rūpnīcas un lielāko tieši šīs spēkstacijas darbojas ar ierobežotu kapacitāti. Grieķija importē tāpat laikā elektrību no uh, bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas jeb Firom. Un tas taču ir tikai 5 km no Grieķijas robežas. Bet tāpat laikā Grieķijas iekšienē ir tāda spēks, kas vienkārši nedarbojas šobrīd. Tā situācija nevar turpināties. Es varu jums priekšstādātā iesniegt visus nepieciešamos materiālus, lai jūs izprastu um, šo lietu. Un pastāv, jāsaka, Grieķijā ļoti plašas bažas par to, kas tad tālāk notiks ar Grieķijas valsts enerģijas uzņēmumu, vai tas vispār spēs izdzīvot, jo potenciāli tūkstošiem cilvēku tiks atlaist no darba. Un tāpēc priekšādētājs tiešām gribētu šīs bažas nodot nu jums, un lai tās kāds sadzirdētu, lūdzu, tāpēc pieņemiet divus grozījumus no manas puses. Pirmām kārtām 548. un 624. grozījums. 548 grozījums, jā, jā, un to ir pabeigšu stāšanos. Lūdzu, jūs ņemt vērā 2014. 2014. gadu kā references gadu tāpat, jo, ja 2014. gads tiek ņemts par atsaucas gadu, tad tagad imā Grieķija pienāks atlaid Grieķiju, jo tāpat šobrīd atrodas traģiskā situācijā 1,5 miljonu bezdarbnieku, un ja šis grozījums tiks pieņemts, un ja tiks pieņemts arī 624. grozījums, tad tādā gadījumā Grieķija varēs saņemt līdzekļus no fonda, lai palīdzētu iedzīvotājiem risināt šo situāciju. Es patiešām ļoti augstu vērtātu, ja jūs mani atbalstītu un ceru, ka referentkungs ka ref, tiešām ceru, ka referents un uh, kom, Eiropas komisija tāpat pieņems šo ideju. Un pēdējais, ko gribēju teikt, gribēju tālāk paust arī bažas, ko paudušas Rietumu Maķedonijas iedzīvotāji, tīpaši Kozānī un Deptolemijas reģionā. Viņi cer, ka Eiropas Savienība atbalstīs viņus, jo, kā jau teicu, ir daudz spēkstaciju, kas šobrīd uh, ra, ražo vai varētu ražot eleģi, enerģiju no lignīta krietni lielākos apmā, apmēros. Tās darbojas šobrīd ierobežot, un tas nozīmē, ka, ja tās darbotos pilnvērtīgi, mums vajadzētu mazāk enerģijas importēt. Bet, ja tas tā turpināsies kā šobrīd, tad daudz vēl zaudēs darbu, jo tāpat ir 1,5 miljonu bezdarbnieku. Es ceru, ka mums nevajadzēs slēgt šīs spēkstacijas un uh, Grieķijas enerģijas uzņēmumu kā tādu. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs! Tašanovska kungs lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Ukazuje, jak eh, docela rozporuplný. Paldies priekšsādātāji. Lielais uh, skaits grozību liecina par to, cik plašs ir šis temats, un mēs jau gadiem arī esam diskutējuši par ETS. Es piedaru pie tiem, kas diezgan skeptiski skatās uz visu šo lietu. Un mums um, jau pašreizējā sistēma uh, labi nedarbojas, neesam gatavi jaunu sistēmu ieviest. Esmu gatavs uh, esmu, es ceru, ka mēs kopā ar referentu, ēnu referentu radīsim risinājumu, lai novērstu lielāku kaitēju. Un uh, par, tādēļ es gribētu par 10C un 10D punktu runāt. Šeit ir runa par 20 miljonu robežu. Uh, Es domāju, ka ir ļoti daudz dažādu projektu. Un es domāju, ka patiesībā robeža būtu jāpalielina līdz 50 un vairāk, 500 um, un vairāk miljoniem. Protams, fakti ir skaidri džentelmeniska vienošanās panākta par to, ka pirmkārt katra valsts izlems uh, par uh, projektiem, uh, par to, kam saņemt to finansējumu izmantot. Es domāju, ka būtu jā, jāatbalsta šis princips un padomē būtu labi arī pieturēties pie šāda risinājuma. Un es ceru, ka referentam, ēnu referentiem e, izdosies panākt saprātīgu risinājumu, lai mēs varētu atbalstīt to arī mūsu komitejā. Paldies tālāk, Blanko Lopes. Paldies priekšsēdētājiem. ka uzdot ļoti daudz jautājumu, minēts daudz lietas, par ko arī es varētu runāt, bet gribētu savos komentāros pievērsties netiešo izmaksu kompensēšanai un Eiropas pieejai tajos sektoros, kas saistīti ar iespēju oglekļa emisiju nop, nopludināšanu uz citām valstīm, respektīvi uzņēmu pāriešanu uz citām valstīm. Thank you. Turklāt nepieciešama izsola attiecībā uz šīm kvotām, lai varētu šāds fonds veidoties. Mēs ierosinām 3%. Es zinu, ka ir tādi, kas ierosina 2%, 217. grozījumā līdz pat 19%. 228. grozījumā te parādās arī citi skaitļi kompensāciju mehānismam. Uh, ir taisnība, ka 2015. gadā vairāk kā 440 miljonu eiro tika iztorēti kompensējot netiešos izdevumus. Un tie ir izdevumi, kas lielā mērā at ir atšķirīgi katrai dalībvalstī un līdz ar to radas izkropļojumi tirgu. Kā rezultātā rodas negodīga konkurence ES rūpniecībā tas ir jautājums, kur, manuprāt, referentam vajadzētu tomēr panākt plaši atbalstītu kompromisu, ietverot pirmkārt šo jautājumu ziņojumā un, kad runājam par nākotnes sarunām ar padomu un komisiju, tāpat. Paldies, saka priekšādātājs. Neredz, ka būtu pieteicies uzstāties vēl kāds. Tad pāris piezīmes ļaujiet piemetināt arī man pašam. Uh, Paldies referentam, Frederika, paldies lieliski paveikts darbs. Es domāju, ka šajā situācijā darbu veikt nav viegli, bet jūs tiešām attaisnot uz jums liktās cerības. Daži no iesniegtajiem grozījumiem ir visai nopietni. Un gribu atkārtot to, ko teica kolēģis Tošanovskis un daži citi grozījumi, kas sniegti par 10c un 10d pantu. Mēs, protams, vēlamies pildīt 2030. gada klimata pārmaiņu apkarošanas mērķus, bet tāpat laikā jāpaturprātā arī Eiropas Savienības rūpniecības konkurētspēja. Mūsu pienākums ir to nodrošināt nākotnes paudzes vārdā, un svarīgākais ir nodrošināt efektīvu kompensāciju mehānismu jāpārliecinās, ka dalībvalstis, kur ir ogļu intensīvas rūpniecības, modernizē šīs nozars, īsteno modernizācijas plānu, lai, tik, lai enerģija tiktu izmantot atbilstīgi. Turklāt jānodriešina vienlaicīgi spēles noteikumi valstīm ar atšķirīgiem sākuma punktiem, atspērienu punktiem, jo tiešām atšķirības ir ļoti lielas. Dažās, dažas valsts uzsāku šo procesu jau pirms 40 gadiem, citas tikai pēc, pirms 8, 10 vai 12 gadiem. Un tālāk jāmazina arī negatīvā ietekme, ko rada visi šie procesi. Nepa, nepieciešams vispārīgas Eiropas ETS sistēmas reformas, nu, piemēram, vienkāršot pārvaldība, tehnoloģiskā neutralitāte, elastība, pielāgojoties tehnoloģijas tirgu attīstībai un tirgus regulējumam. Tad, protams, paredzamība ilgtermiņā ir svarīga. Tāpēc gribu uzsvērt, ka 10C un 10D panti ir nozīmīgi. No šiem skatu punktiem raugoties, te jau redzējām, kolēģi iesniedz grozījumus, būtu jāgroza. Būtu svarīgi šeit tekstu uzlabot ja mēs nopietni uztveram ES rūpniecības ko, um, konkurētspēju, bet, protams, ka es saprotu, ka tas nebūtu nav viegls uzdevums, kas referentam šajā gadījumā paveicams. Grostets kundze, jums vārds. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms atvainojos par aizkavēšanos, bet es biju citā komitejā, vides komitejā, un uh, Man ir uh, tomēr prieks pievienoties kaut arī ar nokavēšanos. Es ar lielu interesi jūsos klausījos un es jums pievienojos. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka ITRE komitejā mums ir jānodrošina, lai Eiropas rūpniecība arī starptautiskā mērogā būtu konkurētspējīga. Atvainojos, mums ir zināmas problēmas ar tūkojumu. Diemžēl nav itāļu tūkojumu un dažu citu tūkojumu. Es atvainojos par tehniskām problēmām. Nu, diemžēl jums laikam būs jāsāk vēlreiz no sākuma. Es ļoti atvainojos par to. Nekas priekšsēdētāji Tagad viss darbojas, saka priekšsēdētājs. Tā tad saka Grostes kundze. Nu, es visu pilnīgi neatkārtošu, bet gribu teikt, ka jums piekrītu priekšsēdētāji, jo Rūpniecības komitejā mums ir jānodrošina tas, lai Eiropas rūpniecība spētu aizsargāt savu konkurētspēju starptautiskā līmenī, lai tā uh, varētu radīt darba vietas, būt novatoriska un vienlaikus samazināt oglekļa pēdu. Kā to visu panākt ar oglekļa tirgu? Kā panākt to, ka oglekļa cena mm, nenodara kaitējumu mūsu uzņēmumiem un tāpat laikā veicināt pārējos bez karbona laika, tas ir bez oglekļa laikmetu? Un jau um, Eiropā tā kā tā prasības ir augstāks nekā citviet pasaulē. Tātad šie jautājumi ir sarežģīti un mums ir jāpanāk pārliecinoša un līdzsvarota atbilde, paredzot lielākas manevrēšanas iespējas attiecībā uz kvotu piešķiršanu par brīvu varētu varbūt atteikties no korekcijas koeficienta, bet noteikt um, Eh, tehnoloģiskās, eh, tehnoloģiskā progresa kritērijus. Tāpat eh, mums daudz dinamiskāk būtu jānodrošina ieviešana, ņemot vērā situāciju noteiktās nozarēs un atteikties no nepamatotiem certifikātu piešķīrumiem un mēs arī ar nepacietību gaidām komisijas priekšlikumu. Un patiesībā tai vajadzētu, šim eh, komisijas priekšlikumam vajadzētu parādīties jau nākamnedēļ. Un es tātad pievienojos jūsu teiktajam priekšstādātāju kungs. Paldies! Paldies, Graustēts kundze! Mēs tagad vēlētos dot vārdu Eiropas komisijai. DJ Climate ir atbildīgais ģenerāldirektorāts. Un tāpēc jūs, godātais kungs, ne, nerunāsiet visu šoreiz. Šoreiz runās Marija, Veronika Tošek un Lūdzu, kundze, jums vārds. Thank you very much, Mr. Chairman, and also... Priekšsēdētāji, paldies. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Gribu pateikties pilnīgi visiem par ļoti interesantajām un bagātinošajām debatēm. Ņemot vērā, cik iesniegti grozījumi, protams, ir skaidrs, cik liela ir interese par šo jauno ETS pārskata ziņojumu un ārkārtīgi priecājamies, ka šī interese ir. Vēlos eh, savā uzstāšanās laikā pievērsties trim svarīgākajiem aspektiem novatorismam, solidaritātei un pāris vārdi par administratīvo slogu. Pirmām kārtām gribu arī teikt, ka izpētījām grozījumus, sekojam debatēm līdz un novērojam, ka daudz grozījumi vienā vai otrā veidā runā tieši par novatorismu. Un te arī interesē atzīmēju pārdomas par potenciālo um, fonda palielinājumu industriāliem projektiem novatorisma jomā un arī, dzen, lai dotu jums kādas idejas par to, kā šādi projekti tiek izvērtēti un lai veicinātu tālākas diskusijas par pareizo līdzsvaru starp līdz kopīgu risku uzņemšanos, ko, protams, paredz šis fonds un citiem elementiem. Es domāju, ka tas viss pilnīgi noteikti vēl notiks. Vienkārši gribēju lūk pāris tādu interesantu nianšu uzsvērt. Nedrīkstam arī aizmirst ka tas, kā tiek atjaunināt salīdzinošie kritēriji, arī ir svarīgs process novatorismu kontekstā. To jau esmu teikusi šeit komitejā, tāpēc neatkārtošos. Bet, piemēram, šais uh, fiksētās līkmes salīdzinošos kritērijos piedāvā atbilstīgu līdzsvaru starp ambīcijām un tāpat laik arī sektoriem, kas uz, le, uz priekšu virzās lēnāk. solidaritātes mehānismu, modernizācijas fonds, 10C, pants un 10% um, pārdalīšanai. Un šie solidaritātes elementi ir noteikti svarīgi. lai pieņemtu 40, svar, lai atbilstu 40 svarīgākajiem mērķiem, kas pieņemti 2014. gadā, un kā jau debatēs šopēcpusdien tika teikts, ņemot vērā investīciju uzdevumu, kas ir visai ambicios ar saviem mērķiem, it īpaši tas eh, grūti būs valstīm ar zemāku ieņēmumu līmeni, tāpēc labas funkcionēšu solidaritātes mekanisms būtu ārkārtīgi svarīgs mērķu sasniegšanā. Negribu iedziļināties visās detaļās priekšlikumos, kas attiec uz 10c pantu, bet gribu uzsvērt, ka tālāks konkurēts konkurētspējīgas izsoles risinājums palielinātu pārskatāmību un pārliecinātos arī augstāku videi draudzīgāku pievienoto vērtību. Svarīgi paturēt prātā primāro mērķi, respektīvi pārliecināties, ka projekti, ko ar šo mehānismu atbalstām, tālāk dod taustām modernizāciju enerģijas sektorā un tiek izvēlēt uz pārskatāmiem un konkurētspējīgiem kritērijiem. Es zinu, ka par to ir iesniegt vairāk kritērija attiecībā uz apjomu, baldes sastāvu un tā tālāk. Bet te jāpaturprātā šis primārais mērķis. Tālāk. Pēdējais punkts par administratīvo slogu. Šai komitejā vairāk kārt ne tik vien debatēs ar ETS, bet arī citur esmu dzirdējis, ka mums ir jābūt ļoti ambicioziem jā, nodrošinot pēc iespējas mazāku administratīvo slogu, un tāpēc gribētu aicināt arī šo mērķi paturēt prātā, kad apsveram grozījumus šajā tiesību aktā. Man tomēr jāatzīmē, ka daži grozījumi iet pretrunā administratīvās logas samazināšanas principam, piemēram, salīdzinošo kritēju pārreikins no nulles pirms jaunā mm, emisiju perioda, tāpat uh, citi priekšlikumi, piemēram, aptvērumu paplašināšanu attiecībā uz kvalitatīvo izvērtējumu. Protams, mēs esam šeit, lai jūs uzklausītu un uzlabotu savu priekšlikumu, bet būtu tikai labāk, ja šis priekšlikums būtu mērtiecīgāks, godīgāks, taisnīgāks, ļautu rūpniecībai būt konkurētspējīgai, enerģijas sektoram modernizēties. Un tāpat arī gribu teikt, ka gala izvēle, protams, dažādās jomās par labāku, tiks izdarīt pamatoties uz principu par labāku likumdošanu. Neizmantošu ļaunprātīgi man atvēlēto uzstāšanās laiku, bet esmu pilnīgi noteikti gatava atgriezties pie jums un runāt atkal par visu šo lietu. Vienkārši gribu teikt, lūko, ka mēs esam atvērti diskusijām un vēlamies rast tādu saprātīgu vienošanos par šo daudzšķaitņēno sarežģīto dokumentu. Paldies, saka priekšsēdētājs, referentkungs. Frederiks Federa, lūdzu, jums vārds. Paldies priekšādātāji. Domāju, ka debats, kas nu pat notika, ļoti labi parādīja, cik šis dokuments ir svarīgs, cik dažādi viedokļi pastāv par to. Mums no vienas puses jāskatās uz industriālo perspektīvu ETS un jāņem vērā, protams, pēc iespējas dažādie viedokļi. Zinām, ka dažādiem no rūpniecības nozarēm ir nu, savā starpā konkurence, citām patīk viens virziens, citām atkal kaut kas cits, tas jāņem vērā, jāņem vērā arī reģionālās atšķirības dalību valstīs. Par to runāja Mārijas kungs. Marijas kunga grozījumi bija ļoti konkrēts piemērs tam, kā ETS patiešām konkrēti ietekmē iedzīvotāju dzīvi ikdienas, respektīvi konkurētspēja rūpniecības nozarē, nodokļi mums, ko mēs kā politiķi parasti kā ar tērējam, un labāk dzīves apstākļu iedzīvotājiem. Tāpat jāņem vērā darbs, ko veica komisija. Paldies komisijai par to, ka viņi tik atvērti un ir gatavi atbildēt uz jautājumiem. Mēs reizēm rakstums ēpastus vēl naktī ar dažādiem jautājumiem. Viņi ir gatavi vienmēr atbildēt. Un, protams, jāņem vērā arī dažādi viedokļi padomē. Tātad sēž priekšā mums vēl tālsējams, un debats, es domāju, to ļoti labi parāda. Viena lieta, kas te tika pieminēta, šķiet, tā bija Grostets kundze, kas izmantoja. Uh, vārdu vismazākais risks. Nu, redzēsim, tās arī būs pla plašas, eh, vis visapdraudākākais, respektīvi. Kas ir tas, kurš tiek visvairāk apdrauds, kur risks ir vislielākais? nu, tas ir definīcijas, tās būs ārkārtīgi svarīgas. Tas nebūs vienkārši, nu, arī šeit ir dažādi viedokļi starp dažādām politiskajām grupām, bet, nu, beigu beigās, nu, uzvarēs vairākums, jo mums kā komitejai, ja mēs nespēsim dot nakt klajā ar kaut kādiem, kaut kādām idejām, tad mēs nevarēsim dot ieguldījumu NV komitejas darbā, un tas nav ITRA komitejas interesēs. Paldies vēlreiz par šīm debatēm. Rīt būs pirmais ēnu referentu tikšanās um, gadījums, tad, tad spridīsim par visiem šiem fondiem. Tālāk sekos vēl daudzas sanāk, sanāksmes kā jau tika teikts, bet esam gatavi nākt klajā ar rezultātiem. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies par lielu paveiktu darbu, godētie draugi. Rīt, pulksten piecos pēcpusdienā, kopējā ITRE un kultūra komitejas sanāksme par radošām nozarēm. Pulkstens piecos pēcpusdienā. Ļoti svarīga sanāksme. Pats pēc stundas došos uz Bratislavu. Tā ir lūk šobrīd Eiropas Savienības galvaspilsēta, bet es jums saku, es atgriezīšos rīt uz rītvakar. Diemžēl gan sanāksmes pašā sākumā vēl nevarēšu būt klāt. Itra komitejas saka, nebūšu klāt, tāpēc sanāksim vadīs Pols Rūbiks, kas, protams, ir ļoti godājams un um, vecākais šīs komitejas loceklis, ko nozīmē vecākais, viņš, protams, ir ārkārtīgi jauns, bet viņš ir šai komitejā darbojies uh, pēdējos 17 gadus. Tātad no šādas perspektīvas raugoties, viņš ir vispieredzes bagātākais. Un viņš vadīs mūsu komitejas sanāksmi pulkstens piecos es teikšos, nu, nu cik nu vien strauji varēšu mēģināt šeit ierasties. Federlis kungs, vai jums kas sakāms viena pēdējā nianse, tā kā tā ir pēdējā mums komitejas sanāksme, gribu teikt paldies visiem asistentiem, gribēju teikt paldies arī visām politiskajām grupām, to konsultantiem, itre darbiniekiem, kas strādā mūsu labā katru dienu, kaut gan mēs viņus nezinām pēc vārda. Gribu teikt paldies kolēģiem par lielisku darba gadu un visbeidzot priekšādātāji, liels paldies jums par to darbu, ko jūs veicat šeit komitē, par to, ka vienmēr esat šeit. Mums bija diskusija ar koordinatoriem šobrīd, ka daudzi mēs šeit ierodamies, izskatām savas tēmas un dodamies prom, bet priekšādātājs vienmēr ir šeit klāt, vienmēr esat gandrīz laikā un vienmēr esat ļoti atvērts mūsu idejām. Es ceru, ka jūs arī labi atpūtīsieties vasaras brīvdienu laikā. Lielas paldies arī jums, jā, cik ārkārtīgi jauk, un tas ir no manas puses varbūt tā visai pieklājīgi, bet jūs faktiski, jūs pateicāt visu, ko grasījos teikt rītdien 6.30, ja at, paspēšu atgriezties no Bratislavas, ko es tiešām ceru. Lai kāds arī nebūtu, Pauls Rubiks sanāksmi vadīs rīt. Lai jums visiem lieliska diena un liels paldies par lielisko sadarbību. Tiksimies atkal rīt. Paldies!